vous avez Non, non, rimane quello. Tutto... The things that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 Ah ja, äh, eh, Ocampo. Ja.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 colleghi, procediamo all'audizione pubblica sul tema e ruolo delle. Labdien, kolēģi! Ir laiks sākt savu no, sākt šodienas noklausīšanās Eiropas Savienības lomu ieilgušajos konfliktos konkrēti Dienvidu Kaukāzā un Piedņestrā konflikts Gruzijā 2008. gada augustā pievērsa uzmanību Kaukāzam. Eiropa kļuva aktīva, pirmkārt pamieru sarunās, un otrkārt eh, nosūtot uzraudzības misiju. Konflikts bija arī izdevība vispār padomāt par tā saucamajiem iesaldētajiem konfliktiem, kas var pārvērsties īstos konfliktos. 2004. gada paziņojumā komisija jau norādīja, ka mēs nevaram vienkārši aprobežoties ar ekonomikas un politikas sfēru Eiropas apkārtnē, bet mums arī ir jāvada konflikti un krīzes. Tas tika atkārtots Prāgas deklarācijā pagājušajā gadā un daudz notikumi eh, bija. 2009. gadā eh, Austrum partneru attiecības eh, Lisabonas līguma stāšanās spēkā, un šie notikumi liek mums domāt par to lomu, kāda var būt un kāda ir jābūt Eiropas Savienībai šo iesaldēto konfliktu risinājumā. Atskaita, ko mēs pieņēmām par Eiropas dienvidu Kaukāzas stratēģiju, ir uh, rezultāts eh, šai domāšanai. Un ziņojuma projektā ir apskatīt nepieciešamību Eiropas Savienībai pieņemt konsekventu stratēģiju, kas koordinēs gan atsevišķas valstis, gan visu reģionu un ļaus mums eh, sasniegt eh, mērķi risināt šos iesaldētos konfliktus. Šodienas noklausīšanās mērķis ir kopīgi padomāt par šiem risinājumiem, un tātad es apsveicu uh, mūsu viesi šodien, doktor Sabīnu Fišeru un uh, Jonatanu Koenu un Sabīnu Fīzu. Pēc uh, viesu uzstāšanās es došu vārdu Jevgeņiem Kirilovam, kurš uh, ir referents, un viņš mums pastāstīs par savu referātu. Tātad paldies visiem kolēģiem par piedalīšanos. Un ja viesi varētu uzstāties katrs pa desmit minūtēm, tad mums paliktu laiks jautājumiem un atbildēm. Vārds uh, viesiem. Uh, Thank you very much and also thank you. Liels paldies un paldies arī ārlietu mm, komitejai par iespēju uzstāties. Eh, man lūdza apskatīt Eiropas Savienības politiku un konfliktu atrisināšanu pēcpadomju telpā, bet kā mēs runājam šodien par Dienvidu Kaukāzu, tad es gribētu runāt par šiem neatrisinātajiem konfliktiem PowerPoint prezentācijā, kas jums ir izdalīta, ir nedaudz stāstīts par Piedņestru, un es par to nerunāšu. Es arī nerunāšu par es instrumentiem, jo man ir tikai desmit minūtes. Um, un uh, instrumentu apskatīšana prasīja pārāk daudz laika. Um, Eiropas Savienības loma pēdējos septiņos gados konflikta risināšanā uh, Dienvidu Kaukās reģionā pieaug, un tagad es gribētu runāt par šīs politikas sasniegumiem un neveiksmēm Dienvidu Kaukāzā. Vispirms uh, daži vārdi par sasniegumiem. Eiropas Savienība ir kļūst aktīvāka no 2003. gada. Uh, kad tika iecelts eh, īpašais pārstāvis Dienvidu Kaukazā. Un vispārīgāk var teikt, ka Eiropas Savienība ir padziļinājusi savas divpusējās attiecības eh, ar Dienvidu Kaukāza republikām. Tā kā Eiropas Savienības piedalīšanās Kalnu Karabahas konflikta risināšanā ir ierobežota, uh, tad eh, es eh, minēšu Grūziju savā apskatā. Pēc Krievijas-Grūzijas kara 2008. gada augustā Eiropas Savienība ir uzņēmusies galveno lomu konflikta risināšanā un tā beid, palīdzēja beigt šo karu un eh, ir lietojusi vairākus instrumentus, lai novērstu eskalāciju. Jūs atradīsiet šo instrumentu apskatu savos dokumentos. Par trūkumiem Eiropas Savienība, kā citi, tāpat kā citiem starptautiskiem organizācijām, neizdevās eh, novērst šo karu lai gan mēs uh, mēģinājām to diplomātiski darīt 2008. gada pirmajā pusē. Pēc kara uh, Savienībai neizdevās izdarīt spiedienu uz Krieviju, lai Krievija pilnīgi ievērotu pamiera līgumu. Eiropas Savienībai neizdevās novērst arī jaunu status uh, quo rašanos, un Eiropas Savienība nevar pilnīgi izpildīt savu mandātu, jo mūsu pārstāvji nevar iekļūt Dienvidosetijā un Abhāzijā, un arī Ženēvas sarunām eh, perspektīva nav skaidra, un nav skaidrs, vai tam var būt rezultāts. Lai gan agrākās sarunas arī nebija eh, īsti veiksmīgas. Kā es teicu, Kalnu-Karabahas eh, konflikta risināšanā Eiropas Savienība īpaši nepiedalās. Tātad par Gruziju Eiropas Savienības aktivitāte ir pieaugusi, bet neskatoties uz dažiem sasniegumiem, eh, rezultāti ir eh, mazi un tie nav droši. Karš ir ļoti sarežģījis situāciju Gruzijā un arī e, šis sarežģījums ietekmē Eiropas Savienības politiku. Tagad es gribētu runāt par Eiropas politiku konfliktu risināšanā Dienvidu Kaukāzā. Es redzu četrus galvenos faktorus vai problēmas, kas samazina iespēju Eiropas Savienībai veiksmīgi lietot savu politiku reģionā. Pirmkārt, ir šī problēma starp uh, attīstību un šo etnisko konfliktu raksturu. Ilgtermiņa politikā Eiropas Savienība uzsver politisko un īpaši ekonomisko attīstību kā konfliktu risināšanas līdzekli. Konfliktā iesaistīto valstu pārveidošana par stabilām demokrātijām veicinātu samierināšanos un agrāk vai vēlāk pārliecinātu neatzītās teritorijas kā atkal iekļaušanās ir atkal iekļaušanās valstīs, no kuras tas ir atdalījušās, ir labākā nākotne. Un robežas starp eh, etniskajām kopienām bija diezgan atklātas. Tomēr, kā Abhāzijā un Kalnu Karabahā, pastāv eh, šī robeža un tā tad tā neveicina eh, uzticības veidošanos no otras puses. Vienpusē e-, ekonomiskā palīdzība tikai palielina atšķirības starp eh, šīm kopienām. Tā kā ne Eiropas kaimiņa attiecība politika, ne partneru attiecības nepiedāvā iespēju iestāties uh, Eiropas Savienībā, tad Eiropas Savienībai ir ļoti mazas iespējas atbalstīt notikums Gruzijā. Un tā tad Eiropas Savienība arī e, nevar e, piedalīties ne politikā, ne ekonomikā un nevar atsvērt Krievijas un Armēnijas ieteikmi. Tomēr es gribētu uzsvērt, ka ar e, vēršoties uz attīstību, Eiropa nav novērtējusi šo etnisko aspektu, kas bija konfliktam. Tālāk divpusējas attiecības e, un starpniecība un konflikta risināšana. Visi instrumenti, kas tika lietot konflikta risināšanā Dienvidu Kaukāzā, balstījās uz divpusējām attiecībām, un e, tā Eiropas Savienībai bija mazas iespējas darboties kā starpniekam un uh, uzticības veidotājam. Šī problēma īpaši ir redzama Gruzijā, kur Sākašvili administrācija ir ļoti aktīvi uh, lobējusi stingrāku Eiropas Savienības iesaistīšanos konflikta risināšanā kā e, daļu no stratēģijas, e, lai Gruzija iesaistītos NATO. Un e, tas tika darīts kopā ar diezgan nacionalistisku attieksmi pret neatzītajām teritorijām, un Eiropas Savienība Abhāzijā un Dienvidosetijā tika uzskatīta par Gruzīnu sabiedroto, kas mazināja Eiropas lomu un iespēju risināt konfliktus. Kā nu, Karabaha konfliktā Eiropas Savienība tiešām ir starp āmuru un laktu, jo tā mēģina veidot partneru attiecības gan ar Armēniju, gan ar Azerbaidžānu Un tā kā divas šīs valstis ir faktiskā karstāvoklī, tad Eiropas Savienībā ir ļoti grūti ieņemt uh, nostāju. Trešais, kas tiek, uh, ko konfliktā iesaistītās valstis uh, gaida, kādus rezultātus. Es domāju, ir svarīgi minēt, ka Eiropas Savienības politika konflikta risināšanā vienmēr ir eh, bijusi tāda, ka tā atpaliek no notikumiem, nevis eh, tos vada. Un arī šeit ir atšķirības starp eh, konfliktiem Gruzijā un Kalnkarabahā, jo, kā es jau teicu, pēc revolūcijas Gruzijas valdība bija ļoti atvērta Eiropas dalībai, bet ne Armēnija, ne Azerbaidžāna neparādīja uh, interesi Eiropas Savienības aktivitātē. Armēnija tāpēc, ka e, stratēģiskā e, partnerattiecība ar Krieviju nostiprina e, Armēnijas pozīciju, un Azerbaidžāna bija atturīga, baidoties, ka aktīvāka Eiropas iesaistīšanās un Eiropas aktivitātes Kalnu-Karabahā varētu eh, radīt eh, tādu starptautisku atzīšanu šai Kalnu-Karabahai, kas eh, gal galā nāktu par sliktu Azerbaidžānai. Ir intereses trūkums par Eiropas Savienības svarīgāku lomu, bet bet eh, šis interesu trūkums arī pamatojas uz vispārīgu priekšstātu par konfliktiem, jo par konfliktiem vēl ar vienu domā no ģeopolitikas viedokļa un eh, šāds vērtējums īsti eh, neatbilst Eiropas Savienības pašas uzskatām par sevi un kā par dalībnieku, kas nerisina konflikts ar spēku. Tātad pēdējais, ko es gribēju minēt, ir e, tas, ka trūkst Eiropas Savienības stratēģijas. Faktori, ko es e, minēju iepriekš, arī e, papildinās ar to, ka Eiropas Savienībai vēl nav stratēģijas konfliktu risināšanā šajā reģionā. Pirmkārt, tāpēc, ka nevienmēr Eiropas Savienībā izdodas eh, šie uzdevumi. Tas ir sevišķi redzams Gruzijā. Otrakārt, dalība valstis vēl ar vienu ne, nevienojas par to, eh, kur, kurām reģionam jāpievērš uzmanība, austrumiem vai dienvidiem. Uh, un dalību valstis e, ir ļoti, ar ļoti dažādiem uzskatiem par attiecībām ar Krieviju. Tas ir īpaši redzams Gruzijas gadījumā, jo šie divi konflikti pēdējos dažos gados pakāpeniski pārgāja tiešā konfrontācijā starp Gruziju un Krieviju, un tas e, faktiski paralizēja Eh, Eiropas Savienības rīcību laikā, kamēr karš nebija beidzies. Tātad no šīs, eh, pēc šīs analīzes es gribētu atzīmēt trīs domas par nākotni, par Eiropas politiku konflikta risināšanā. Pirmkārt, Eiropai ir jāpārskata eh, pieeja, kas ir pašlaik balstīta uz attīstību. Iesaistītās valsts attīstība var dažos konfliktos būt eh, vērtīga, bet citos eh, tā var nesasniegt rezultātus. Vērtējot konfliktus, ir jāņem vērā arī etniskā eh, un politiskā un identitātes problēma, un tā ir jāņem vērā, veidojot stratēģiju. Otrakārt, es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jāapzinās, ka divpusējā eh, pieeja ir ar ierobežotām iespējām, ņemot vērā to, ka Eiropā ir interese par eh, labām attiecībām ar šīm valstīm un ar reģionu vispār. Uh, tad no šādas pieejas varbūt nevarēs izvairīties, bet Eiropas Savienībai būtu arī jāpatur rezervē instrumenti, kas ļauj aktīvi piedalīties un veidot uh, uzticību. Arī pilsoniskais sabiedrībai var būt svarīga loma, un Jonatans par to varbūt pastāstīs vairāk. Tāpat es gribētu atzīmēt, ka iesaistīšanās bez atzīšanas ir solis tieši šajā virzienā, un uh, Eiropas Savienībai būtu jāturpina šī politika. Un uh, treškārt, Lisabonas uh, līguma ieviešanas laikā ir jāpievērš uzmanība dažādu instrumentu harmonizācijai. Ir vajadzīga lielāka sadarbība starp padomi un uh, komisiju, kas jau sākas, un tā ir ļoti daudz sološa. No otras puses, es domāju, ka ir jāatzīst, ka Eiropas Savienībai būs grūti ātri pārvarēt uh, iekšējās uh, problēmas, ka dalība valstis ir eh, sašķelts attiecībās ar Krieviju. Un austrumu partneru attiecības ir svarīgs solis, jo tās atbalsta eh, daudzas dalību valstis, neskatoties uz to, ka ir dažādi uzskati par attiecībām ar Krieviju. Un pat ja šīs partneru attiecības neatrisina konfliktus, es domāju, ka Eh, tam varētu būt pozitīvs efekts uz Eiropas politiku konfliktu risināšanā. Paldies! Mille grazie, quindi a seguire la dottoressa. Liels paldies, tad tagad vārds nākom, nākamajam runātājam Freizers kundzei. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Um, Paldies komitējai par iespēju uzstāties šodien. Es eh, pastāstīšu par jaunākajiem notikumiem Dienvidu Kaukāzā 2009. gadā, lai mēs būtu skaidrs, kur mēs esam šodien. Un es gribētu arī pievērsties eh, reģionālajai perspektīvai Dienvidu Kaukāzā. Un tad es eh, gribētu jautāt, kurā, kā Eiropas Savienība redz savu lomu un eh, dot dažus ieteikumus, kā Eiropa varētu novērst konfliktus un veicināt mieru reģionā. Kopš eh, Eiropa parlaments pirms diviem gadiem pieņēma rezolūciju par Dienvidu Kaukāzu 2008. gada janvārī situācija kļuva arvien sliktāka. Jūs visi jau zināt par konfliktu 2008. gada augustā, bet tas bija pagrieziena punkts, kas padarīja situāciju daudz nestabilāku. Un atjaunoja tās sauktamos iesaldētos konfliktus. Bet 2008 gada konflikts nebija vienīgais negatīvais notikums. Pēc eh, konflikta situācija nav uzlabojusies. Eh, Krievija joprojām pārkāpj 2008. gada eh, septembra un oktobra pamiera noteikumus. Krievijas spēki nav atvilkti un tie nav samazināti ir eh, apmēram 5000 karavīru Dienvidosetijā un tikpat eh, Abhāzijā. Tātad eh, ir pat pieaudzis karavīru skaits šajās neatzīstajās valstīs, bet arī nav vairs nekāda ilūzija, ka šiem spēkiem ir kāds starptautisks mandāts vai mieru uzturētāju status. Tas ir vienkārši Krievijas karaspēks, eh, kas atrodas pēc līguma starp Krievijas federāciju un Dienvidu Osetiju un Abhāziju. Šī attīstība ir mainījusi situāciju, bez tam Krievija acīm redzot gatavojas palikt ilgi. Abhāzijā un Dienvidu Osetijā ir parakstīti 49 9 gadu līgumi, un ir paredzēts pusmiljārds dolāru, lai nostiprinātu eh, Abhāzijas robežu un savu klātienu Abhāzijā. Tā tad varētu gaidīt, ka Krievija veidos savu militāro bāzi Abhāzijā un ir arī runas par bāzi pie Melnās jūras, kas varētu aizstāt eh, Sevastopoli kā Melnās jūras galvenā bāze. Es gan nedomāju, ka šai jaunajai bāzei ir tādas iespējas, jo tur nav tik dziļa jūra kā pie Sevastopols, bet vismaz reģionā ir tāds uzskats par šo jauno bāzi. Tātad Krievija nostiprina savas pozīcijas ilgtermiņā. Tālāk arī tika slēgta ANO misija un paliek tikai Eiropas Savienības misija šajā reģionā, kas ir eh, pozitīvi darbojusies Gruzijā, bet tā ir ļoti ierobežota pieeja Abhāzijai un Dienvidu Osetijai. Kalnu Karabahā, otrā konflikta zonā, mēs arī redzam mazus panākums. Ir ļoti maz panākumu situācija kļūst sliktāka, pamiers tiek eh, pārkāpts. Uh, tiek lietoti minmetai un smagā artilērija, arī eh, snaiperi eh, turpina piedalīties šajā konfliktā. Un uzlabojumi ir eh, ļoti mazi. Pēc šī pesimistiskā skatus situācijas gribētu teikt, ka ir mazliet progress reģionu līmenī šeit eh, var redzēt, ka ir parakstīti protokoli starp Turciju un Armēniju 2009. gada oktobrī. Tas nebija negaidīts notikums, tas sekoja daudz gadu sarunām, kur arī Šveice piedalījās kā starpnieks, bet ir desmit gadi jau šīs pilsoniskās sabiedrības veidošanās Turcijā un Armēnijā. Un šis dialogs starp Turcijas un Armēnijas sabiedrībām ļāva parakstīt eh, protokols 2009. gadā. Šiem protokoliem ir trīs galvenie uzdevumi. Ir jāizveido diplomatiskās attiecības starp Turciju un Armēniju, jāatver slēgtā robeža un jāveicina divpusējā sadarbība starp šīm valstīm. Nekas eh, no eh, tā nebūtu iespējams bez Krievijas atbalsta. Krievija eh, šķiet veicina šo Turcijas un Armēnijas sadarbību. Pirmkārt, tas ir pašas Krievijas ekonomiskajās interesēs, jo Krievijas investīcijas Armēnijā uzlabosies, tāpat eh, arī atveras piegādes maršruts uz Krievijas bāzi Armēnijā un arī transports un eh, transports un tirdzniecība attīstīsies. Interesanti, ka eh, šo tuvināšanos atbalsta Krievija un attiecības starp Krieviju un Turciju ļoti nostiprinās. Krievija ir Turcijas lielākais tirdzniecības partneris. Turcijas ekonomikā turistam ir svarīga loma, un pagājušā gadā jau Krievu turisti bija vairākumā no ārvalstu turistiem, kas apmeklē Turciju. Tāpat arī ir līgumi par šo dienvidu straumes eh, vadu, kur Turcija dod eh, pieju Krievijai. Tāpat arī tiek veidots eh, konsorcijas vadam no Melnās jūras uz Vidus jūru, un ir citi ar enerģiju saistīti līgumi. Bet interesanti, ka ne tikai enerģija saista Turciju un Krieviju. Kad Turcijas premjers eh, apmeklēja Maskavu, Turcija piedāvāja Krievijai bezvīzu režīmu un ieteica arī, ka šīm valstīm vajadzētu rīkot kopīgas kabinetas sanāksmes. Tātad šeit mēs redzam, ka šīs divas valstis, ko daudzus gadus atdalīja dzelzs aizkars, tagad eh, ātri apvieno spēkus Dienvidu Kaukazā. Es nedomāju, ka mums tas būtu jāredz kā draudz no Eiropas Savienības puses. Tieši otrādi mums būtu jāizmanto šī sadarbība un jāatrod veidi, kā strādāt kopā, lai veidotu mieru un stabilitāti. Ir skaidrs, ka šī jaunā Krievijas un Turcijas sabiedrība sadarbība ir ilgtermiņā, jo ir ļoti daudz kopīgi interešu un tā nebūs tikai īstermiņa sadarbība. Par eh, nelaimi mēs redzam, ka Turcijas un Armēnijas eh, tuvināšanās eh, notiek ar grūtībām, un tur, kur mēs redzējām, mēs gaidījām, ka drīz Turcija un Armēnija parakstīs līgums par sadarbību, tomēr tagad izskatās, ka tas ir maz iespējams. Turcijas un Armēnijas attiecības pasliktinās un Turcijai ir reāli politiskas un ekonomiskas intereses, kas sāk eh, dominēt. Dažreiz uh, tiek eh, apgalvots, ka Turcijai ir jāatbalsta Azerbaidžāņi, jo tie ir līdzīgi pēc kultūras un vēstures, un arī viņiem ir kopīga reliģija. Tomēr es gribētu teikt, ka Turcija sadarbojas ar Armēniju tikai ekonomiski interešu dēļ. Kad eh, Turcija un Armēnija pagājušā gada oktobrī parakstīja savus eh, protokols, tā bija tā pati diena, kad Krievija un Azerbaidžāna uh, parakstīja līgumus par gāzes piegādi, un tagad Azerbaidžāna piegādā gāzi Krievijai. Es domāju, tagad Turcija sāk uztraukties, kur, uz kurien tiks nogādāta šī gāze, kam ir svarīga arī pašas, kas ir svarīga arī pašas Turcijas ekonomikā. Uh, Turcija sāk uztraukties par to, vai vēl varēs dabūt eh, lēto Azerbaidžāņu gāzi, kas pagaidām maksā tikai 120 dolāru par tūkstošu kubikmetriem. Turcijas un Armēnijas tuvināšanās ir, ir apstājusies. Tas ir diezgan negatīvi, un tas varētu arī negatīvi atsaukties uz Karabahas konflikta risināšanu. Ar Šie divi jautājumi nav saistīti un tie nav atkarīgi viens no otra, bet eh, tiem ir sakars. Un ja Turcijas un Armēnijas tuvināšanās palēnināsies, tad arī Kalnu Karabaha sarunas eh, arī palēnināsies. Viens vārds par ASV. Pēdējos gados mēs esam redzējuši ASV klātbūtnes mazināšanos reģionā, gan Gruzijā, gan arī Kaunu Karabahas konflikta risināšanā. Tātad, kāds ir Eiropas Savienības uh, uzdevums tagad? Es domāju, Eiropas Savienība var uh, spēlēt trīs dažādos līmeņos. Pirmkārt, tai var būt uh, svarīgāka loma reģionā, austrumu partneru attiecības sākšana pagājušā gadā jau bija uh, laba zīme. Īpaši es gribētu uzsvērt daudzpusējos, uh, daudzpusējo reģionālo sadarbību, kam ir svarīga nozīme. Un Eiropas Savienībai ir šī sadarbība nevis tikai jāveido, bet arī jāveicina. Mums ir jāatbalsta šī sadarbība gan uh, ar organizāciju, gan ar politiku, gan arī ar finansēm. Es gribētu arī teikt, ka lai gan Lisabonas līgums ieviesīs lielas pārmaiņas Eiropas Savienības instrumentos, tomēr ir svarīgi, eh, lai Eiropas Savienība varētu darboties eh, šajā reģionālajā līmenī. Un ir eh, svarīgi, ka šī loma, kas jau Eiropas ir, turpinātos arī par Eh, OCE grupu, pēc tam, kad eh, vēstnieks Fasijā aizies no amata, es domāju, ka ir eh, varbūt jāizstāja Francijas loma ar Eiropas Savienības lomu šeit. Beidzot, Eiropas Savienība varētu domāt arī vairāk par drošības jautājumu Kalnu Karabahā, vai nu atbalstīt pašreizējo misiju, kur ir tikai pieci novērotāji, vai arī mm, veicināt pašai savu klātbūtni Karabahā. Divpusējā līmenī Eiropai ir jāpiedāvā ekonomiskā perspektīva reģionu valstīm. Brīvās tirdzniecības līgumi šeit ir svarīgi tāpat kā sarunas ar, par asociācijas līgumiem, un es domāju, lai šie līgumi darbotos pilnā apjomā, tie nevar noslēgt eh, ceļu uz iestāšanos Eiropas Savienībā. No vienas puses eh, šie līgumi nevar būt pilnīgi atvērti attiecībā uz iestāšanos, bet tie nevar būt arī slēgti. Tātad ilgtermiņā tiem būtu jābūt atvērtiem. Bez divpusējā līmeņa Eiropas Savienībā ir svarīga loma um, attiecībās ar šīm neatzītajām teritorijām. Eiropas Savienība ir šo lomu jau uzņēmusies, un tā, tā ir jāturpina. Ir jābūt skaidrai stratēģijai, kā darboties šajās neatzītajās teritorijās. Uh, Tas jau notiek Dienvidu Osetijā un Abhāzijā, bet Eiropas Savienībai būtu arī jāsadarbojas ar Azerbaidžānu un Armēniju. Un jādomā, kā eh, darb, sadarboties ar Karabāha armēņiem un Karabāha azerbaidžāņiem. Tad eh, Eiropas Savienībai ir jāatzīst, ka Dienvidu Kaukāza teritoriālā integritāte, bet eh, tas nenozīmē, ka nevajag sadarboties ar šo neatzīto teritoriju pārstāvjiem. Ko Eiropas Savienība var piedāvāt, ir veicināt eh, dažādu līmeņu sarunas. Piemēram, atbalstīt Ženēvas sarunu turpināšanu, bet arī Kalnu Karabahas eh, sarunās būtu jādomā, kā veicināt šīs daudz līmeņu sarunas, jo dažādos jautājumos, kur interesi ir dažādām pusēm, vajadzētu runāt ne tikai par sadarbību ar Azerbaidžāņiem un armēņiem, bet arī ar Karabāha iedzīvotājiem, gan armēņiem, gan Azerbaidžāņiem. Un beidzot, un pēc šī punkta es došu vārdu ministram Koenam. Uh, Es gribētu teikt, ka ir svarīga loma pilsoniskajai sabiedrībai, un uh, to Eiropas Savienība ir darījusi ļoti efektīvi. Eiropas Savienība domā darīt vairāk arī Kalnu Karabahā. Ir svarīgi, lai pilsoniskā sabiedrība būtu ieinteresēta dialogā. Protams, pilsoniskā sabiedrība nevar uh, pati par sevi ieviest mieru reģionā, bet ja šī sabiedrība ir, tad eh, tā var atbalstīt līgumus, bet eh, ja process izjūg, tad arī pilsoniskā sabiedrība var palīdzēt atjaunot, atjaunot stabilitāti, ja sarunas neizdodas kā starp Turciju un Armēniju. Tāda ir unikālā loma Eiropas Savienībai. Paldies! Grazie, la parola. Paldies, Lūdzu, Kainkungs. Paldies, un paldies arī par iespēju paust savu viedokli šodien. Mm, savā uzrunā vēlos vispirms pastāstīt mazliet par konfliktu būtību, un tad vēlos runāt par prasībām un iespējām, kā šajā reģionā konflikts var pārveidot, un skatīties uz to, ko var darīt pilsoniskā sabiedrība un ko var mācīties Eiropas Savienība. Es neplānoju tagad ļoti detalizēti izklāstīt politikas, jo, manuprāt, situācija reģiona ir ārkārtīgi sarežģīta. Bet, ja jums ir jautājumi par politiskiem aspektiem, es labprāt atbildēšu pēc manas uzrunas. Runājot par vispārīgākajiem aspektiem, kas bija saistīti ar konfliktu rašanu, šeit ir jā, jāuzsver trīs punkti. Vispirms, tad, kad mēs runājam par konfliktiem Dienvidu Kaukāzā, uh, ir jāatcerās, ka šeit ir trīs ļoti atšķirīgi konflikti. Tur nav vienādu risinājumu. Tāpēc arī tiešām viens risinājums nekādā gadījumā nederēs. Ir jāatcerās, ka ir trīs atsevišķi, trīs atšķirīgi konflikti un uh, likumsakarības tur ir ļoti niecīgas. Vēl viena lieta, manuprāt, būtu pareizi nesaukt šos konfliktus par iesaldētiem konfliktiem. Konflikti nekad nav iesaldēti. Parasti tur ir sava dinamika, bet tas, kas parasti ir noticis, ir tas, kam tieši miera process tika iesaldēts vai apturēts. Un tas ir jāatcerās, jo bieži vien saruna procesa, miera saruna procesa bija zaudējuši savu leģitimitāti. Bet runāju konkrēti par situāciju Grūzijā. Grūzija vienkārši zaudēja uzticību sarunu procesam. Un Grūzija izvēlējos, izvēlēja savu stratēģiju ar saviem riska elementiem, kas ir saistīts ar procesa internacionālo dimensiju. Un šeit, protams, ir savi iemesli, kas arī gal galā noved līdz notikumiem 2008. gada augustā. Un tas viss ir jāatcerās, tad, kad mēs runājam par visiem šiem konfliktiem. Un, protams, ir jāatcerās, kāda ir Krievijas loma. Krievija, var teikt, veicināja konfliktu, uzturēja šo konfliktu un bija arī ārkārtīgi svarīga loma 2003. un 2004. gadā, kad tika noslēgti pamieri. Un vēlāk Krievijai bija loma gan uh, attiecībās ar tām pusēm, kas mēģināja šo konfliktu turpināt, vai arī tām pusēm, kas mēģināja šo konfliktu risināt. Nebūtu pareizi visu laiku tikai vainot Krieviju, bet ir jāatcerās, kāda ir Krievijas interese un kā mēs varam konstruktīvi sadarboties ar Krieviju, nevis tālot, ka Krievi ir tāds tā kā dēmons un uh, tikai sliktie. Jā, jo īstenībā Krievi ir tā valsts, kas varēs palīdzēt atrisināt šos konfliktus. Un es pirms vēlos pastāstīt jums par pilsoniskā sabiedrību, pilsonisko sabiedrību. Uh, Manuprāt, ir nepieciešams oficiāls sarunu process, bet ar to nepietiek, lai konfliktus mainītu. Būtu nepieciešama visaptverošāka pieeja, kur būtu gan politiskās, gan arī sociālas izmaiņas. Un ir nepieciešami dažādi uh, sabiedrības slāņi, kas būtu iesaistīti. Viens no aspektiem ir saistīts ar to, ko gaida sabiedrība no miera procesa un kāds ir viņa vailes ja mēs neiesaistīsim sabiedrību efektīvi un nesniegsim informāciju sabiedrībai, tad izmaiņas būs ļoti ierobežotas pat, ja oficiāli sarunas uh, risināsies raiti. Pilsoniskā sabiedrība, manuprāt, ir papildinošs faktors oficiālajiem sarunu procesam, bet paralēli tas ir arī stimuls tam, lai mainītu tos procesus sarunu gaitā, kas nedarbojas pietiekami efektīvi. Tas nozīmē, ka mēs varam sadarboties gan sabiedrības iekšienē, gan arī starp sabiedrībām, atkal atjaunot dažādu veidu attiecības, iekļaujot marginalizētās grupas sarunu procesā un nāk, varam nākt klajā ar konkrētiem ierosinājumiem, kas ir saistīti ar sabiedrības iesaistīšanu procesā. Šādā veidā varēs pārveidot arī analītisku uzvedību un attieksmi, kas šobrīd ir konflikta centrā, un tas var notikt dažādos veidos. Ja mums ir vairāk laika, mēs varam runāt ļoti konkrēti par to, kā pilsoniskā sabiedrība, kas dzīvo šajā reģionā un ārpus reģiona, ir veikusi dažādu veidu aktivitātes. Nu, piemēram, pilsoniskā sabiedrība ir palīdzējusi apvienot cilvēkus, kas dzīvo konflikta dažādās pusēs, palīdzējusi uzlabot informācijas kampaņas, uh, piemēram, izmantojot masu mēdījus. Arī kopienas, kas cieta no šī konflikta, šis kopienas varēja saņemt lielāku atbalstu. Ir diezgan daudz dažādas aktivitātes, kas tika atbalstītas, un to darīja gan Eiropas Savienība, gan arī uh, uh, interesētās puses, kas strādā divpusēji. Manuprāt, pilsoniskā sabiedrība bieži vien darbojas daudz efektīvāk nekā valsts oficiālie orgāni. Un bieži vien viņi tiek galā ar tādām situācijām, ko valsts vara vienkārši apturētu. Un šeit tīpaši, ja mēs runājam par izolētām kopienām. Viens no svarīgiem aspektiem ir saistīts ar uzticības veicināšanu. Un bieži vien uzticības veicināšanas pasākumi netiek pareizi saprasti. Šeit es varēju, varētu daļēji citēt Kenediju teikto. Viņš teica, ka ir nepieciešams uh, domāt nevis par to, ko jūsu ienaidnieks var darīt jūsu labā, bet taisni otrādi, ko jūs varat darīt jūsu ienaidnieka labā. Un šādā veidā varēs galu galā izveidot uzticības pilnas attiecības, un šai reģionā tas arī ir tikpat svarīgi. Ir jāatcerās arī, ka pilsoniskā sabiedrība nevar darboties ārpus politikas. Un pilsoniskā sabiedrība darbojas tajā, kā tiek mainīta sabiedrības struktūra. Runājot tih, tīri tehniski, no mūsu tagadējā viedokļa ir skaidri jāatcerās, ka konflikta situācijas risināšana ir saistīta ar pilsoniskā sabiedrības iesaistīšanu konceptuālā līmenī, tā lai atbalstītu struktūru uh, kas bieži vien neiesaist, nav līdzīga standartā uh, konflikta risināšanas sistēmai. Manuprāt, nevar uh, veicināt mieru tikai ar tādu 18 mēnešu projektu. Uh, mēs daudz dzirdējām par to, kādi instrumenti un kādas pieejas ir pieejamas Eiropas Savienībā. Es vēlos teikt, ka Eiropas Savienība ir jābūt daudz drosmīgākai, izmantojot arī šo nestingro spēku tā, lai mainītu vispārīgo kontekstu, politisko kontekstu. Un ja šī nestingrā vara tiek izmantota, tad, manuprāt, ir nepieciešams nodrošināt arī politisko atbalstu. Un varbūt tas izskanēja mazliet strikti, bet es paskaidrošu. Eiropas Savienība gribēja palīdzēt šim konfliktam, bet, manuprāt, risināt šo konfliktu, bet, manuprāt, nebija izvēlēts pareizais sākuma punkts. Jo tās teritorijas, kas šobrīd ir neatzītas teritorijas, kas gribēja atdalīties, vienkārši sanāca tā, ka Abhāzija un Dienvidosētija saņēma no Krievijas lielāku atbalstu nekā no Eiropas Savienības, un tas pats attiecas uz Kalnu Karabahu un Armēniju. Un viņi, var teikt, tika marginalizēti, jo uh, Viņi paši izvēlējās varbūt stratēģiju, kas nebija vērsta uz Eiropu, bet arī Eiropa izvēlējās nepareizo stratēģiju. Savādāk sanāk, ka Eiropas Savienība darbojas saskaņā ar dubultiem standartiem. No vienas puses tiek atzīta Kosova, tiek risināti visi šie jautājumi. 2008. gadā uh, par to tika runāts, un šeit savukārt Eiropas Savienība ir izvēlējusies pavisam citu konflikta risināšanas veidu, un tas, protams, mazinās arī uzticību Eiropas Savienībai. Ir jāatcerās, ka ir nepieciešams veicināt demokrātijas izplatīšanu, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ir nepieciešams, lai demokrātija kļūtu integrēta institucionālajā iekārtā. Šādā veidā varēs risināt konfliktu. Ja šajos reģionos notiek vismaz tikai daļēji demokrātiskas vēlēšanas un, un jā, arī tiesnes, tiesas vara netiek nodrošināta saskaņā ar demokrātisko standartu, tad uh, mēs nedrīkstam pārprat šo situāciju. Tas pats attiecas arī uz neatzītām teritorijām. Konceptuāli tas nav viegli, jo 15 gadu laikā izolācijas stratēģija nav risinājusi konfliktu ne tuvu, nē. Ne un reāli vienkārši desmitiem tūkstoši cilvēku kļuvuši par bēgļiem vai arī par pārvietotām personām. Tāpēc ir jājautā, kādas citas stratēģijas varētu izmantot, lai panāktu reālu risinājumu. Gruzijā šobrīd tiek attīstīta jauna stratēģija, tā lai sadarbotos ar Abhāziju un Dienvidāsvaitiju. Bet, manuprāt, šeit ir konceptuāli, konceptuāli nepareiz stratēģija, jo tā tiek saukta par par eh, pretokupācijas stratēģiju. Manuprāt, šajās teritorijās bieži vien kaimiņi eh, tiek uzskatīti par, par ļaunuma sakni, un it īpaši Abhāzijā, manuprāt, pastāv risks, jo varētu, varētu rasties neizpratne par to, ka īstenība politiskais process, kas notiek, es tā viss ir ļoti sarežģīts un šādā veidā iestādes gribēs daudz mazākā mērā iesaistīties. Šādā veidā tiks samazināta arī pilsoniskās sabiedrības aktivitāte. Viņi vienkārši vairs nesaskatīs iespēju turpināt sadarbību ar trešo valstu pārstāvjiem. Manuprāt, mums jābūt daudz drosmīgākiem. Arī attiecībā uz to, kā mēs varam mazināt izolāciju mēs dzirdējam par to, ka bieži vien tiek runāts par to, ka mēs iesaistāmies, bet neatzīstam, bet mums ir jādomā daudz detalizētāk un ko īsti nozīmē mūsu iesaistīšanās. Ir skaidrs, ka politiskiem līderiem un vislabāk demokrātiski ievēlētiem līderiem ir jāuzņemās atbildība par pamieru nolīgumu slēgšanu, bet tīri nepieciešams atbalstīt iekšējos procesus, lai rastos sabiedrībā ar daudz mazāko risku, kas varētu apdraudēt miera procesu. Ir jāatcerās, ka šādi riski var apdraudēt oficiālo un neoficiālo varu. Un šāda diskusija par šādiem riskiem var palīdzēt mums saprast, ko īsti nozīmē pārmaiņas. Kā jau teicu, ir nepieciešams konsolidēt mūsu iesaistīšanos un darīt to elastīgā veidā, bet te pašā laikā Eiropas Savienības institūcijām ir savi ierobežojumi, konceptuāli un struktūrāli ierobežojumi. Pirmkārt, ir ierobežojumi, kas ir saistīti ar sadarbību ar neatzītām teritorijām. Ir, protams, arī zināmas problēmas starp neatzītām teritorijām un valstīm, atzītām valstīm, un rodas arī drošības risks. Bieži vien politiķi uh, iesaistās rīcībā, kas ir pretrunā ar Eiropas Savienības standartiem, un līdz ar to dažas no iesaistītām pusēm vairs nevēlas turpināt sadarbību. Vēl viena lieta, protams, kas ir jāatcerās, ka bieži vien konflikta puses uh, nevēlas uzņemties atbildību par konflikta risināšanu. Bieži vien tiek teikts, ka nu, gan jau ANO, gan jau Krievija vai Eiropas Savienība atrisinās šo konfliktu tikai ne mēs paši. Tagad būtu nepieciešams nodrošināt to, lai Eiropas Savienība uh, neiekļūtu šajos slāzdos. Nobeigumā vēlos teikt, ka e, pilsoniskā sabiedrība šajā reģionā joprojām nav pietiekami attīstīta, bet te pašā laikā tieši pilsoniskā sabiedrības centieni palīdz vislielākā mērā, jo šādā veidā var paplašināt izpratni, var uzlabot situāciju, mainīt šo konflikta vispārējo kontekstu. Un varbūt ne visos gadījumos varēs panākt tādu risinājumu, kas būs patīkams Gruzijai un Azerbaidžānai, bet vismaz būs risinājums. Konflikta transformācija nav viendabīgs process. Lielākoties tas nozīmē, ka ir nepieciešams mainīt sabiedrisko iekārtu daudz plašākā mērā, un vietējām valdībām ir jāveicina pilsoniskā sabiedrības attīstība nevis jākontrolē. Tas nozīmē, ka pilsoniskā sabiedrība varēs kontrolēt valdības rīcību. Un nobeigumā teikšu, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešams konceptuāli izvēlēties, vai miers ir pārmaiņu procesa rezultāts vai arī stabilitāte. Un ir jāatcerās, ka šeit mēs reaģējam uz krīzi un ka varbūt labāk būtu panākt stabilitāti, nevis transformēt konfliktu tā, lai panāktu ilgtermiņu mieru. Paldies! Grazie! Lielas paldies! Nu, un tagad uzklausīsim, kādi jautājumi jums ir. Mēs vēlējāmies no sākuma uzdot jautājumus pa divi. Un vispirms jautājumu uzdos Peterlas kungs un Severs kungs. Lūdzu, Peterlas kungs. Lielas paldies! Paldies visiem viesiem, paldies par jūsu ļoti interesanto prezentāciju. Man ir jautājums kas ir sekojošs. Daži no jūs, jūsu situācijas risinājumiem jau ir tikuši plaši komentēti. Fišeris kundze, kādus mērus vajadzētu pieņemt Eštonas kundzei šajā situācijā? Severina kungs lūdzu, liels paldies par jūsu priekšlasījumiem Es vēlētos uzdot pāris jautājumus. Pirmais jautājums. Vai jums neliekas, ka visi šie iesaldietie konflikti ir vispārējas krīzes, um, tas ir mm, pēc imperiālās krīzes Krievijā sekas uh, jaunajā globālajā kārtībā, un kamēr šis status netiek atrasināts, tikmēr Krievijai būs ļoti grūti uh, piedalīties šīs krīzes satrisinājumā. Otrais jautājums. Mēs diezgan atkārtoti esam jau runājuši, un ne tikai šeit, bet arī citās Eiropas institūcijās, kā piemēram Eiropas padome un arī ECO, tika runāts par to, ka vai, būtu vajadzīgs Dienvidkautkāzes stabilitātes pakts, kas runātu arī par šiem sasaldētajiem konfliktiem un par iespēju iesaistīt tur šīs um, um, atšķēlušās teritorijas. Un, nu, un tad vēl pēdējais jautājums. Mēs arī uzskatām, ka ir nepieciešama konference par drošību un sadarbību Dienvidkaukāzā, kas varētu arī runāt par um, militāro neutralitāti šajā reģionā, un tas varētu būt ļoti labs risinājums. Ko jūs domājat par to? Un visbeidzot, jūs teicāt, ka mums vajadzētu uh, atstāt um, tā kā atvērtas durvis, lai Eiropas Savienība varētu šīm uh, reģioniem piekļūt. Varbūt vajadzētu būt realistiskiem un nevis ļaut viņiem iestāties Eiropas Savienībā, bet gan izmantot tādu modeli un izveidot tādu kā Dienvidkautkāza savienību ar mūsu atbalstu palīdzību. Paldies! Liels paldies! Lūdzu ref, uh, referentu atbildes. Um, very briefly, Baron. Pavisam īsi par baronēsi Eštoni es ļaušu runāt savām kolēģiem, taču, ja es varētu pateikt kaut ko tādu padomveidīgu, tad ziniet, um, Nu, es ieteiktu jums būt pacietīgiem, jo šajā jautājumā mēs nevaram neko izmainīt ātri. Un jūsu koments, komentārs par to, kā visi šie saldāt, sasaldētie konflikti ir vispārīgas krīzes sekas. Jā un nē. Jo, protams, ka Krievija ir komponents šajā situācijā, bet mums vajadzētu beigt domāt par to šādā uh, griezumā, jo tas nav jautājums tikai par uh, padomju savienības saburkumu, bet arī par to, kas bija vēl pirms padomju savienības un tādos multietniskos um, reģionos vienmēr i, um, ir problēmas, jo tur ir dažādas identitātes, dažāda resursu sadali un piekļuvušiem resursiem un tā tālāk. Un ir ļoti svarīgi paturēt prātā to, ka ir mm, viena minoritāte, kas vēlas pašnoteikšanos, un otra um, lielā daļa, kas vēlas saglabāt teritoriālo vienotību un internacionāla um, mm, likumdošana tieši nosaka, kas starp abiem šiem principiem ir zināma hierarhija. Mums nevajadzētu domāt, ka Krievija ir vienīgā problēma. Kri, uh, mums jau gri, um, Gruzijas draugi ir teikuši, ka Krievija ir kā saula tuksnesīla, lai kas arī būtu tā turpinās spīdēt, un mums labāk vajadzētu vienkārši iemācīties tikt ar Krieviju galā. Nu, un tad vēl kāds komentārs par šo Dienvīdu Kaukāza savienību. Bet um, mums ir eh, jāņem vērā, ka ir arī Ziemeļkaukās. Un arī Ziemeļkaukāza ietekme arvien pieauga Abhāzijā, un arī tas ietekmēs gan Grūziju, gan Azerbaidžānu, un radīt mākslīgu savienību starp šiem reģioniem būs ļoti grūti. Eiropas Savienība tika radīta tāpēc, ka valstis bija tam gatavas, bet vietā, kur uh, valstis vēl cīnās, meklējot savu identitāti, es domāju, ka tas nav iespējams. Tur ir dažādas problēmas ar robežām, un e, reizēm cilvēkam, kuram būtu vieglāk nobraukt 100 km pa taisno, ir jāizmet līkums pa 1000 km, lai nonāktu no viena punkta otrā. Uh, Nu, tur ir arī dažādas e, domstarpības. Un vajadzētu veicināt um, varbūt attiecības tādā tirzniecības līmenī, sadarbības starp zinātniekiem, um, un tā nevis mākslīgi censties viņus apvienot. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem un neuz, neizdarīt pārāk lielu spiedienu, un tāpat es domāju, ka mm, tas pats attiecās uz Dienvidu Kautkāza stabilitātes paktu. Es nedomāju, ka reģions ir gatavs šāda nu, veida mm, paktam. Un tad vēl pavisam izskam komentārs par drošību un sadarbību šajā reģionā. Es nedomāju joprojām, un atkal, es nedomāju, ka valstis tam ir gatavs. Uh, Mēs tiešām redzam, ka tur ir e, ļoti liela mm, militāro spēku klātbūtne un daudz naudas tur ir ieguldīts. Un 2008. gada notikuma tieši ir šie iemesli, kāpēc tā nauda tiek ieguldīta šajos militārajos spēkos. Paldies. Uh, Fišers kundze turpina. Ja Baronais Aštone man jautātu, kas viņai jādara, es ieteiktu trīs lietas. Vispirmām kārtām aizvest savus padomdevējus uz šo reģionu un uzklausīt visas iesaistītās puses, lai iegūtu priekšstatu par to, kas tur notiek. Un, uh, tur ir nevis kaut kāda situācija, bet tur ir situācijas, un tās ir ļoti atšķirīgas. Otrā lieta Eiropas Savienībai. Uh, vajadzētu, un Frezers kundze jau to teica, attīstīt partnerattiecībās ar austrumiem. Un tā ir tāda unikāla iespēja, un Eiropas Savienībai vajadzētu prast šo partnerību izmantot. un tas arī ir jāizmanto mm, efektīvā veidā. Un trešais padoms ir strādāt pie Eiropas Savienības instrumentu harmonizācijas saskaņā ar Lisabonas nolīgumu. Tad bija jautājums par militāro neutralitāti. Tā ir ļoti sarežģīta tēma un Mm, ja jūs salīdzinātu situāciju Piedņestrā un Moldovā ar Gruziju, tad fakts, ka Moldovai ka Moldova ir, mm, nav, ka viņai nav tāda darbības plāna, visu to ir padarījusi vieglāku, un tā Eiropas Savienība varēja šajā Eh, jautājumā arī iesaistīties. Un tā, ja es atkārtoju, ir ļoti sarežģīta tēma. Un arī jautājums par suverenitāti ir ļoti, ļoti delikāts. Un viss, kas saistās ar militāriem jautājumiem, arī skar suverenitāti. Un visbeidzot, par Dienvidu kaut kāza valstu savienību. Es domāju, ka tā doma jau ir laba, bet šīs valstis nemaz pēc tā neilgojās. Un īstenībā tās ļoti maz sadarbojās un liekas, ka vidējā termiņā tas vispār nav iespējams. Tas vienkārši nav iespējams to realizēt un Eiropas Savienībai vajag ar to samierināties, kad mēs runājam ar šīm valstīm. Il kolēģa Svoboda, prego. Svobodas kungs, lūdzu. Yeah. Um, coming back to the last point and also the... Atgriežoties pie pēdējās, pēdējā komentāra, ko teica Koina kungs, un vēl runājot par Severina kunga komentāru. Nu, ziniet, 94., 5. un 6. gadā Mm, protams, mēs nevarējām gaidīt, eh, ka tur būs kaut kāda savienība, jo tur tiešām bija karš, bet mums nevajadzētu no šīs domas pavisam atteikties. Pirmdien es biju parlamentā un piedalījos konferencē, un tā Un tā doma būtu likt valstī koncentrēties uz pilstoņu labklājību un uz ekonomisko uzplaukumu, vairāk investēt naudas infrastruktūrā un mazāk militārajā jomā. Un mm, tas. Um, kas attiecās uz šo Melnās jūras reģionu kā tādu, mums varbūt vajadzētu radīt, nu, kaut vai tādu ideālu, uz kā tiekties. Nu, labi, nesauksim to par uh, savienību, bet par kaut ko citu, kas m, mm, palīdzētu koncentrēties nevis uz konfliktiem, bet uz pilsoņu labklājību. Un pat ja dažas no šīm valstīm nevēlas neko par tādu, neko par to dzirdēt, nu, vajadzētu mēģināt viņus par to pārliecināt. Jūs jau atbildējāt, bet tomēr es vēlētos vēl šo to pateikt. Es nezinu, vai jūs zināt, ka Gruzija ir uzsākusi militāro sagatavošanu jau skolās. Un, um, tad jautājums te ir par to, vai tādā veidā viņi panāks, mm, tā, būs gatavi konfliktam, ja tāds notiks, vai vienkārši to veicina. Nu, un tad vēl, kas attiecās uz Turciju, kad viņi neratificē šo nolīgumu, un es dzirdēju, ka Armēnija teica, jā, Turcija neratificēs līdz kaut kādam datumam šo nolīgumu, tad Armēnija vispār atteiksies no šī nolīguma, un to nemaz vairs neparakstīs. Tāpēc mums ir. Uh, mm, jāņem vērā, ka ir arī Kalnu Karabāha problēma un ka arī Turcija nevēlas zaudēt labās attiecības ar Azerbaidžānu. Nu, jūs vairāk runājāt par Turcijas pusi, bet es tad domāju, ka arī armēņu puse. Un tad pēdējais jautājums par ES misiju Grūzijā. Vai viņi vispār zina, kas notiek Abhāzijā un Dienvidasetijā? Jo ir daži, kas saka, tā kā mēs tur nevaram tikt iekšā, tad mēs nezinām, kas tur notiek. Un ja mums nav helikopteru, tad mēs e, nezinām, vai varbūt tur notiek kaut kāda militāra e, gatavošanās, un mēs par to nemaz neko nezinām, un tas būtu uh, ļoti skumji Eiropas Savienības misijai. Un mēs nevaram tur iekļūt, tāpēc, ka mums trūkst aprīkojumu. La kolēga Preda, il kolēga Preda, IPP. Predas kungs. Paldies, es sēžu šeit. Es vēlētos izteikt īsu komentāru, un es arī būtu gribējis vairāk uzzināt kaut ko par vienu no punktiem, eh, kas bija virsrakstā. Tas ir par Piedņestras reģionu, par Dienvidu Kaukāzu mēs visu saprotam, bet, nu, godīgi sakot, Moldāvija man paliek tuvāk. Vismaz es, kas dzīvoju Bukarestē, tas no manis ir 3 ceturdaļu stundu braucienā. Uh, Nu, un te mēs atkal atgriežamies pie problēmas ar Krievijām. Krievija mums ir ļoti tuvu. Es atkārtoju, tā ir ļoti tuvu. Rumānija tagad ir Eiropas Savienībā. Jums no Bukurestes ir nepieciešamas tikai 45 minūtes, lai saskartos ar Krievijas zaldātiem. Es vēlējos novērot vēlēšanas Moldāvijā, es Moldavijas teritorijā, tas ir teritorija, ko kontrolē Kišiņeva, saskāros ar Krievijas uh, zaldātiem. Nu, es nezinu, jums tur nevajag nekādu iztēli. Tā ir patiesība, ko es saku, un tas ir tiešām pavisam tuvu. Un otrais komentārs, ko es vēlējos pateikt. Atšķirībā no Dienvidu kaut kās mums ir vismaz divas valstis, kas ir Eiropas Savienības loceklis. Uh, kas pirms iestāties Eiropas Savienībā un arī pēc tam ir sacījušas, ka Moldāvijas pilsoņi ir nevis Moldāvi, bet ir arī Rumāņi un Bulgāri. Un, uh, man nav īsti to ciparu, bet tas rada nopietnu politisku problēmu, tāpēc es vēlētos zināt, kā jūs redzat saistībā um, ar šiem sasaldētajiem konfliktiem šo Priedņestras situāciju un, jo tā arī rada spriedzi. Vakar kāds augsta līmeņa Moldavijas politiķis teica, uh, kā, kuru katru brīdi Moldāvijā varētu atkārtoties Grūzijas scenārijs, un tas ir pilnīgi skaidri izteiktas bāžas, un uh, tas ir uz Eiropas sliekšņa. Lielas paldies! Per questione di tempo aggiungiamo un'altra domanda, quella che sarà fatta dal collega Nākamo jautājumu uzdos Autals kungs. Thank you very much, Chair. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, kungs. Es gribētu jautāt uh, runātājiem par, uh, par pēckara notikumiem. Pirmkārt, es sapratu, ka abas puses, gan Krievija, gan Gruzija, ir vēsušās starptautiskajā krimināla tiesā dažādu iemeslu dēļ. Es gribētu zināt, ko jūs par to domājat un kādas sekas varētu būt šīm diskusijām par to, kāpēc sākās karš, kurš bija vainīgs, kādi bija zaudējumi un eh, iespējami kara noziegumi. Es saprotu, ka Eiropas eh, cilvēktiesība tiesa pirmo reizi ir tādā situācijā, ka ir jārisina militārs konflikts. Ir eh, daudz sūdzības no Gruzijas puses. Un tad eh, par eh, tāliem mini ziņojumu. Kā jūs redzat tās secinājums? Es domāju, ka tā jau Inīkundze nevarēja atklāt, ka bija masu mobilizācija. Tātad es viņai jautāju, vai viņa varēja noteikt, ka nav šādas mobilizācija bijusi Krievijas pusē. Viņa atbildēja, ka nē, to nevar pateikt. Tad, tad es gribu zināt, vai jūs esat uh, iepazinušies ar šo jautājumu. Atbildes, lūdzu. Vispirms par eh, reģionu apvienošanu. Es domāju, ka par nelaimi šī saruna atgādina Višegrādas četrnieka tikšanos. Ir tāda vēlēšanās, ka varbūt eh, kaut kādas valstis varēs apvienoties kaut kādā reģionālā apvienībā bet no otras puses ir šīs austrumu partneru attiecības un vajadzētu tās veidot. Un tas ir piedāvātas eh, reģionu valstīm. Un tad vajadzētu mēģināt, kā mēģināt nostiprināt eh, šīs austrumu partneru attiecības. Bet eh, tās nevar būt alternatīva Eiropas Savienības iestāšanās procesam. Uh, Es saprotu, ka iespēja iestāties ir ļoti tālu, bet mēs nevaram arī to izslēgt vispār. Par stabilitātes paktu es domāju, ka Balkāni rāda labu piemēru, kā strādā šis pakts, lai gan tam ir robežas un tas arī nekad neaizstājā es eh, dalību valsts statusu. Par šo militāro jautājumu tā vēl ar vienu ir problēma reģionā, un valstis eh, tērē lielu daļu līdzekļu militāriem izdevumiem, un Grozijai varbūt 8% no iekšzemes koprodukta Armēnijai, un uh, Azerbaidžānai šis e, rādītājs ir starp 2 un 3 procentiem. Tās ir e, nabadzīgas valstis un tās tērē e, daudz līdzekļu militāriem izdevumiem. Un mēs redzam, ka militārie izdevumi var arī novest pie kara, jo šie izdevumi nav tīri simboliski. Tad, tad es nebrīnīšos par šo militāro apmācību Gruzijā, jo ir tāda, e, tāds uzskats, ka jaunatnē ir jāmācās e, karot un jāmācās aizstāvēt valsti. Es domāju, tas ir visās trijās valstīs šī gatavība izskatīt militāras līdzekļus, e, risinot konfliktus. Uh, arī pēc eh, Krievijas-Gruzijas kara. Par Eiropas Savienības misiju, jā, par nelaimi tai nav pieeja eh, Dienvidosetijai un Abhāzijai. Ir jāturpina strādāt pie tā, lai iegūtu šo pieeju. Misija ir eh, strādājusi pie kopīgā konfliktu novēršanas mehānisma. Tā ir piedalīsies uh, sanāksmēs Abhāzijā un arī Dienvidu Osetīni uzaicināja šo komisiju izmeklēt kādu Osetīnu aizturēšanu. Tātad šeit progress ir. Ir svarīgi, lai arī Eiropas uh, diplomāti un amatpersonas uh, apmeklē Dienvidu Osetiju un Abhāziju un arī Karabahu. Uh, lai gan pēc 2008. gada šis process ir apstājies, bet es eh, ceru, ka tas ir uz laiku. Runa ir arī par diplomātu vizītēm. Par eh, Armēnijas un Turcijas tuvināšanos. Es varbūt vairāk nosodīju Turciju savā runā jo Turcija liekas vairāk atkāpusies no šīm attiecībām, bet tagad arī Armēnija ieņem stingrāku nostāju. Tagad Armēnija draud vispār atteikties no šīs protokola ratifikācijas. Es nedomāju, ka Armēnija turpinās iet pa šo ceļu, ja tā redzēs kaut kādu progresu no Turcijas jo Armēnijai ir šie protokoli vairāk vajadzīgi nekā Turcijai. Es domāju, Armēnija turpinās procesu, lai gan e, Armēnijai ir pretestība e, šiem protokoliem. Tāpēc ir svarīgi strādāt pie šī procesa, lai mazinātos nacionālisms, e, kurš ir preču tuvināšanos. Paldies! gribēju papildināt pie Sabīnas uzstāšanās par ekonomiku. Jā, labklājība ir svarīga, un jo vairāk valdības domā par savu valstu labklājību, nekā, nekā mēģina tagad risināt konflikts, tas, tad šī, šai labklājībai var būt pozitīva nozīme. Bet ekonomika ir viens no faktoriem. Tātad bija tāds arguments, ja Gruzija būs eh, pievilcīga Abhāziem un Osetīniem, tad viņi atgriezīsies. Bet ekonomika pati par sevi to nevarēs izdarīt, bet es domāju, ka vajadzētu dot ieguldījumu šajā Grūzijas labklājībā, un Eiropas Savienība to jau dara. Par Eiropas Savienības pieeju reģioniem. Eh, Karabaha ir palikusi gandrīz bez starptautiskajām vizītēm, un tas ir slikti, jo izolācija veicinās. Mums vajadzētu veicināt eh, tādu uzskatu, ka klātbūtne vēl nenozīmē Karabahas atzīšanu, tas ir skaidri jāpasaka. Un Abhāzi negribēja, eh, lai misija aiziet, viņi gribēja attiecības ne tikai ar Krieviju, un lai gan Eiropas uh, Savienības misija neiegūs pieju Abhāzijai, ilgākā nākotnē. Es nezinu, vai Sabina vairāk varētu kaut ko pateikt par Moldavu un Piedņēstru. Grūzija ir satraukta, ka Abhāzijā un Dienvidosetijā mēs runājam par Krievijas pilsoņiem, un šī Krievijas pilsonība ir tikpat eh, liela problēma Grūzijai, kā tā ir Moldovai. Bet ir jāiedomājas e, cilvēki šo neatzīto teritoriju iedzīvotāju vietā. Viņi pieņem tādus lēmumus, kas liekas viņu interesēs, un mums būtu e, jāatbalsta šīs viņa intereses, nevis jāuzskata tās par kādām kaprīzēm. Par e, šo ziņojumu par mobilizāciju, kas tika minēts. Šī ziņojuma apskats aizņēmtu ļoti ilgu laiku. Tas ir tīri diplomātisks ziņojums, un es, mums nevajadzētu gaidīt, kad eh, šajā ziņojumā tiks norādīts uz kaut kādu vainīgo, vai tā būtu viena vai otra puse. Un eh, ziņojuma autore bija tādā pozīcijā, ka viņi nevarēja nosaukt eh, vienu vainīgo. Bet eh, konfliktā nebija nevainīgu pušu, jo šeit eh, taisnība ir ļoti sarežģīti noskaidrojama. Ir notikusi jau ilgi šī spēle starp Gruziju un Krieviju, un daudzi cilvēki jau paredzēja, ka šis karš varētu būt, bet nevarēja to novērst Bet jautājums ir, kā mēs eh, varam ņemt vērā šo pagātni, lai iet uz priekšu. Pusēm ir jādomā par eh, savu atbildību. Un arī puses eh, lieto šo politisko ziņojumu kā ieroci pret otru pusi, bet arī vajadzētu domāt par savu atbildību. Uh, un starptautiskā kopiena to varētu darīt, lai nākotnē šīs puses domātu citādi. Kelāna kungs, lūdzu. Liels paldies visiem runātājiem, īpaši Fīšers kundzei par šo sasniegumu, neveiksmi un problēmu sārakstu un tur ir redzams, ka neveiksmi un e, problēma ir bijis vairāk šajā sarakstā. Tomēr es piekrītu e, kolēģim Severinam un citiem, ka ir šie konflikti nedrīkst tikt uzskatīti par iesaldētiem. Parlamenta drošības un aizsardzības apakškomiteja uh, ieteica terminu neatrisinātie pēcpadomju konflikti. Šiem konfliktiem ir ilga vēsture, jo es eh, nemēģinu Krieviju uzskatīt par sliktajiem, bet mums ir jāredz realitāte. Piemēram, Krievija jau 1992. gadā sāka eh, atjaunot eh, Krievijas lomu uh, bijušajās atkarīgajās teritorijās, un eh, viņi sāka uzskatīt eh, Eiropas Savienību un NATO par ienaidniekiem. Es domāju, kas mums ir jādara. Mums ir jāpiedāvā šī reģiona tautām iespēja izlemt pašām, vai tās grib demokrātiju un ekonomisko attīstību, un par nelaimi uh, Krievijas modelis nevienu no šīm lietām nepiedāvā. Ja mēs skatāmies, Krievijas apspiešanas politika Čečenijā ir izgāzusies, Krievijai nav ko piedāvāt. Mums ir vajadzīga stingra klātbūtne reģionā. Tātad divi secinājumi. Pirmais, kā Krievijas karaspēks, kurš ir miera uzturētāja lomā, uh, darbojas, vairs nevar tikt uzskatīts par mieru uzturētājiem. Viņi ir zaudējuši savu statusu, un mums tas ir skaidri jāpasaka. Un otrs ir tas, ka Eiropas Savienībai ir jādara viss eh, iespējamais, lai Krievija pildītu savas saistības eh, no 2008. gada septembra, jo nav jēgas eh, no kontaktiem ar šīm atsevišķajām teritorijām, ja Eiropas Savienībai nav iespēja vispirms eh, nosūtīt savu misiju uz Dienvidu Osetiju un Abhāziju. Es piekrītu kolēģim Kirilovam, kurš eh, vēlāk stādīs priekšā savu dokumentu. Es piekrītu, ka tikai reakcija uz jaunākiem notikumiem un krīzēm nebūs pietiekama nākotnē. Tātad eh, mums ir eh, skaidri jāapņemās, eh, ir jābūt skaidrai stratēģijai un ir jāatbalsta demokrātija. Tad es gribētu jautāt, ko jūs domājat, vai Eiropas reakcija uz šo Krievijas eh, iebrukumu Gruzijas teritorijā, vai eh, šī Eiropas diezgan pasīvā reakcija varētu iedrošināt Krieviju eh, lietot līdzīgu taktiku citur, piemēram, Moldovā. Paldies! Līdze, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Fišers kundze teica kādā brīdī par tādu interesantu lietu, ka Kaukās reģionā ASV tagad samazināja savu aktivitāti. Varētu teikt, ka tas notika no tā brīža, kad Amerikā ir jauna administrācija. Jā, šeit es varu piekrist. Ir ja tīpaši jau tādēļ, ka man bija iespēja starptautiskā uh, drošības fóruma laikā Halifaksā man bija iespēja runāt ar Amerikas politiķiem, un viņi tiešām ir teikuši, ka uh, tādos uh, reģionos kā Tuvie Austrumi vai Afganistānai ir nepieciešams uzlabot sadarbību starp ASV un Eiropas Savienība, bet, piemēram, tādos, tādās teritorijās kā Grūzija un Dienvidkaukāza, tur nepieciešams tieši Eiropas Savienībai drīzāk uzņemties atbildību. Nu tad jautājums ir, vai pēc šāda veida deklarācijām no ASV puses, vai jums šķiet, ka tik tiešām ASV samazināja savu aktivitāti gan politiski, gan diplomātiski, gan arī finanšu atbalstu. Un tas attiecas gan uz uh, valdību atbalstu, arī, kā arī uz pilsoniskās sabiedrības atbalstu. Paldies! Jūs atbildēsiet? Jā. Es labprāt sāktu ar diviem īsiem komentāriem. Eiropas Savienībai nepieciešams izmantot jau iegūto uzticību un, un visu nepieciešamo spēku, lai panāktu to, lai Krievija, uh, klie, Krievija pildītu savas saistības, bet te pašā laikā jāatcerās, ka Eiropas Savienībā nav nemaz tik daudz spēju ietekmēt Krieviju. Un ar to es negribēju teikt, ka Eiropas Savienībai uh, nevajadzētu izdarīt zinām spiedienu uz Krieviju, bet vienkārši drīzāk saprast, kāda, reāli ir reali, kāda ir realitāte attiecībās ar austrumu kaimiņiem un jātīsta sarežģītākas, komplicētākas politikas. Un tas attiecās ne tikai uz Krievijas līdzdalību vai līdzdalības trūkumu, bet jāanalizē, kas notiek uz vietas. Mēs uzskatām, ka Krievija varētu izmantot uh, līdzīga taktika, piemēram, Krimā un Moldavā. Piedņestras reģionā Jonatans, manuprāt, jau pieminēja Piedņestras reģionu. Situācija šajā reģionā nav tik ļoti eksplozīva un ļoti atšķirīga no situācijas Gruzijā un Dienvidasetijā un Abhāzijā. Un līdz ar to es nedomāju, ka tur notiks militārā konflikta sāsināšanās. Te pašā laikā jāatceras, ka Krievija ļoti labprāt izmanto karaspēku. Un tas, ka tur miera sarunas ir pārtrauktas, tas arī ļoti nopietni. Situācija Krimā arī ir ļoti atšķirīga. Un, manuprāt, visticamāk tur Krievija neuzskatīs par vajadzīgu izmantot militāro spēku, jo tur, sakas, varētu būt daudz problemātiskās Krievija. Arī tādēļ, ka Krievija visticamāk būs ļoti gandarīta ar Ukrainas prezidenta vēlēšanu rezultātiem, jo visticamāk Krievija var sagaidīt to, kā attiecības ar Ukrainu pēc vēlēšanām tagad mainīsies. Paldies! Um, I'd, I'd like make... Man ir īsts komentārs. Jūs pieminējāt Krieviju kā modeli un, un ka tur ir zināmas briesmas. Šeit es varu pilnībā piekrist. Bet te pašā laikā ir skaidri jāatcerās, ka mums ir problēmas ar Krievijas demokrātijas struktūru. Bet te pašā laikā izolēt Abhāzijas iedzīvotājus nozīmē to, ka viņa vienīgā iespēja ir uzlabot savas attiecības ar Krieviju. Un Abhāzijas sabiedrībā mēs to varam jau novērot jo viņi jau tagad diskutē par to, ko nozīmētu iesaistīšanās un iestāšanās Krievijā. Un jūsu arguments par to, ka Eiropas Savienībai nav tiešas pieejas, tad it kā mums ne, nebūtu jāiesaistās. Nu tad izskatās tā, ka mēs neko vienkārši nepanāksim, jo Krievija ir gatava iesaistīties ar pilnu spāru, līdz ar to arī mums ir jāiesaistās tā, lai būtu iespējams konflikts iespējamām attiecībām, lai būtu perspektīva nākotnes attiecībām. Un ja mēs teiksim, nav, ja mēs teiksim tā, ka nav iespējas tur tik līdz ar to mēs nedarīsim neko, nu tas nebūtu pareizi. Paldies! Bene, grazie! Liels paldies! Un tagad Kirilova kungs. kas varētu pastāstīt par savu ziņojumu, un tad noteikti būs arī papildi jautājumi un komentāri no kolēģiem. Kirillokungs, lūdzu. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Esmu ļoti pateicīgs mūsu ciemiņiem, kas ir atnākuši ar ļoti labām idejām. Jāpasaka, ka karš starp Krievi un Gruziju, kā jau tas tika uzsvērts, skaidri norādījis uz to, ka situācija ir ļoti nopietna un ka neatrisinātie konflikti ļoti negatīvi ietekmē situāciju reģionā. Mēs varējām arī redzēt, ka uh, Eiropas Savienība nedrīkst atļauties tādus aizmigušās princeses loma šajā reģionā, ka ir nepieciešams veicināt stabilitāti, mieru un drošību. Eiropas Savienības rīcība skaidri norāda uz to, ka Eiropas Savienībā ir iespējas un kapacitāte. Protams, ir jāatcerās, ka ir arī sa savas problēmas un grūtības. Lisabonas līguma stāšanās spēkā un augstā pārstāve posteņa izveide ir ļoti labi risinājumi, kas ļauj palielināt politisko aktivitāti šajā tuvajā reģionā. Mēs zinām, ka Rumānijam un Bulgārijam ir uh, ar, šādām, ar šīm valstīm jūras robeža, tāpēc ir nepieciešams uzlabot stratēģiju, tā lai pēc iespējas lielākā mērā tiktu attēlota gan nākotnes perspektīva, gan arī mūsdienu dinamika. Un šeit vēlos atbalstīt Koena kungu kas teica, ka ir nepieciešams panākt lielāku politisko iesaistīšanos, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs nevaram teikt, ka mēs tikai paskatāmies uz to, kas notiek šajā reģionā, un parunāsim par šiem konfliktiem. Manuprāt, ir pareizi iesaistīties. Manuprāt, ir nepieciešams sastādīt struktūrēto ziņojumu, vispirms par drošības jautājumu, bet tam pēc visiem citiem jautājumiem, kas ir saistīti ar stabilitāti. Esošais risinājums konfliktiem nav pieņemams. Mūsuprāt, šie konflikti nav atrisināti līdz ar to katru brīdi kāds var izmantot šos konfliktus, lai sāsinātu situāciju. Un tad, kad mēs dzirdējam, ka Kalna Karabahs vairs nav Eiropas Savienības problēma? Nē, manuprāt, nē. Tieši Eiropas Savienība drīzāk šeit atteicās no konflikta risināšanas. Un manā ziņojumā es ļoti skaidri pasaku, ka ir nepieciešams ļoti aktīvi rīkoties, ka ir nepieciešams uz turienes sūtīt mūsu speciālistus. Tad es labprāt uzzinātu, ko saka mani kolēģi par šo jautājumu. Savā ziņojumā es arī uzsvēru vajadzību uzlabot kontaktus starp cilvēkiem un atbilstoši dažādus sanācijas pasākumus konflikta reģionā. Komisija ir daudz labu ideju, un, manuprāt, ar šo ziņojumu mēs varam ierosināt ļoti labu procesu, tā lai komisija varētu ļoti veiksmīgi un stingri rīkoties un īstenot savu lomu. Eiropas Savienība jau izmanto savu nestingro varu, izmantojot Austrum partnerības iniciatīvu, un šeit ir iespēja uzlabot ekonomisko, sociālo un politisko valstu attīstību. Šādā veidā valsts arī kļūst tuvākas Eiropas Savienībā, un, protams, asociācijas un tuvināšanās process palīdzēs valstīm uzlabot savu efektivitāti un veicinās reģiona stabilitāti kopumā, Parlamentam ir jāatbalsta stabilizācijas procesi. Šajā kontekstā ir ļoti svarīgi lūgt padomu un komisiju, lai noslēgtu ar Armēnijas ar un Azerbaidžānu bezvīzu režīmu un atpakaļ atgriešanās noliegumus. To pašu var attiecināt arī uz Gruziju, it īpaši attiecībā uz tirzniecības veicināšanas nolīgumu. Šādā veidā mēs varēsim uzlabot arī investīciju klimatu šai valstī. Vairāk kārt esmu runājis par Eironest un Pilsoniskās sabiedrības fóruma lomu, jo tā ir iespēja uzlabot kontaktus divpusējā un daudzpusējā līmenī starp Eiropas Savienību un konflikta valstīm. Es it īpaši uzsveru vajadzību iesaistīties institūciju veidošanas programmās tā, lai uzlabotu administratīvo kapacitātu, labāku pārvaldību, uh, un lai valstis būtu gatavas iegūt maksimālo labumu no Austrum partnerības iniciatīvas. Ziņojuma otrajā daļā ir runāts par to, ko šīs va trīs valstis panāca demokratizācijas procesā un tiesiskuma veicināšanā. Eiropas Savienības atbalstam ir jābūt saistītam ar politiskiem nosacījumiem un jāpievērš uzmanību visiem šiem principiem. Mēs saprotam, ka šajās jomās jau ir panākts zināms progress, bet te pašā laikā ir jāturpina sadarbība ar šīm valstīm, ir tīpaši runājot par vēlēšanām, tiesu sistēmas neatkarību un tiesiskumu. Trešā ziņojuma daļa ir saistīta ar ekonomisko attīstību un sociālo, sociālajiem aspektiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai reģionā būtu stabilitāte. Un kā jau ir teikuši mani kolēģi, Mērķis, protams, būtu uzlabot iedzīvotāju dzīves līmeni. Nedrīkstam aizmirst, kā Kalnu Karabahu konflikts un, un, un ka Grūzijas eh, konflikta līnija atrodas pavisam netālu no ļoti svarīgas eh, naft, ļoti svarīga naftas cauruļvada, un tas ietekmēs arī situāciju Eiropas Savienībā. Ir nepieciešams līdz ar to uzlabot drošību, un panākt to, lai reģions būtu ar vien pievilcīgāks investīcijām. Tas ietekmēs arī energo aspektus. Jāatcerās, ka šajā gadījumā gāzes piegādes notiek uz Krieviju, bet jau tagad Ķīna ir izrādījusi milzīgu interesi, piemēram, no Turkmenistānas. Gāze nonāk Ķīnā patiešo. Mēs joprojām runājam, diezgan daudz runājam. Uh, par Nabuko projektiem, par citiem projektiem, par dažādām plūsmām un straumēm. Nu, projektu ir šausmīgi daudz, bet te pašā laikā ir jāsaprot, ka tagad par nopietnu faktoru kļuvuši citi projekti. Līdz ar to, ja mēs nebūsim pietiekami aktīvi, nebūsim politiski spēcīgi, tad mēs vienkārši būsim šajos procesos novērotāji, nevis dalībnieki. Vēlos arī teikt, ka Krievija jau tagad maksā diezgan labu cenu par, par gāzi, un tas ir mainījies. Agrāk bija savādāk. Īstenībā Krievija maksā divreiz vairāk nekā Turcija. Un šajā kontekstā Eiropas Savienībai ir nepieciešams rīkoties izšķiroši attiecībā uz energodrošības interesēm šajā reģionā, atbalstot projektus, kas tiek uzskatīti par svarīgiem Eiropas Savienības uh, energo drošības nodrošināšanu. Tas arī būtu viss no manas puses. Un vēlos teikt, ka ar lielāku interesi uzklausīšu kolēģi komentārus, jo es ļoti ceru, ka šis ziņojums veicinās Eiropas Savienības daudz saskatāmāku lomu. Paldies! Bene, grazie, kolēģa Kirilov. Lielas paldies, Kirilov kungu, kungs, par jūsu un priekšlasējumu, un paldies par šo e, detalizēto informāciju. Es vēlētos uh, izteikties tagad personīgi tādēļ, ka mani pārsteidza informācija par situāciju Kalnu Karabahā. E, tika teikts, ka mm, Armēnija un Gruzija nav interesētas, ka Eiropas Savienība ņemtu tik lielu dalību Vai es atvainojos, kad, uh, lai Eiropas Savienība ņem lielāku dalību, un tas tikai nozīmē, ka eh, šīs abas valstis ļoti augstu vērtē Eiropas Savienību, taču šī līdzdalība nevar būt ne tieša, ne arī caur dalību valstīm. Tāpēc es vēlētos atgādināt, ka no Minskas grupas Mm, piemēram, eh, nav neviena um, no Eiropas Savienības. Tur piedalās Francija, bet Francija tur darbojās tikai pats savā vārdā, jo viņai nav Eiropas Savienības mandāta. Tāpēc man ir jautājums, kādā veidā Eiropas Savienība varētu ņemt dalību un kādā veidā mēs varētu sniegt eh, savu palīdzību bēgļiem un arī kā mēs varētu sadarboties ar pilsonisko sabiedrību. Nu, un tad vēl man ir kāda piezīme, un tas attiecās uz rezolūciju, par kuru jūs runājāt. Es pirmām kārtām vēlētos apsveikt Kirilovu kungu, un es pilnīgi piekrītu tam, ko viņš teica, runājot par šīm austrumu partnerattiecībām Un ar šo uh, Prāgas deklarāciju, kurai būs stabilitātes, drošības un uh, daudzas, daudzi citi efekti, tas nodrošinātu arī enerģētisko drošību. Tāpēc, ja mēs runājam par Gruziju, ja otrā iesaistītā puse Krievija, kurai nav pilnīgi nekāda sakara ar šo partnerību, tad tomēr vēl ir Azerbaidžāna, kurai arī ir konflikts. Un šie konflikti būtu jāatrisina tādēļ, ka šī konflikta atrisina, atrisināšana starp sešām iesaistītajām pusēm nozīmētu, kā Eiropas iniciatīvai ir bijuši lielāki vai mazāki panākumi. Tāpēc es vēlētos pajautāt Kirilova kungam, vai jums neliekas, ka Kalnu Karabahas risinājums un konflikta atrišanāšana starp Armēniju un Azerbaidžānu būtu priekšnosacījums, lai šī austrumattiecību partneriāta ideja varētu izdoties. Bizāģiča kungs. La pronuncia orrenda, probabilmente. Varbūt es nepareizi izrunāju. The pronunciation is awful.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 un bo Bosnijā esmu pati dzimusi, un es ļoti labi zinu visu ko par konfliktiem. Tāpēc arī ar lielāku interesi uzklausīju šo diskusiju. Man ir dažādi komentāri par visu šo diskusiju kopumā. Bet, tā kā mums nav daudz laika, vēlos runā tikai par dažiem aspektiem, konkrēti par Kirilova kungu ziņojumu, jo es pat esmu ēnu referente tautas partijas grupas vārdā. Vispirms tiešām paldies Kirilova kungam par ļoti labu pamatu, uz kura mēs varam būvēt tālāk. Manuprāt, tiešām teksts ir ļoti labs pamats turpmākajām diskusijām. Protams, es iesniegšu dažus grozījumu priekšlikumus, bet kopumā es ar lielāko prieku atbalstīšu un izmantošu Kirilova kunga būtiskākos punktus viņš pieminēja, ka ir nepieciešama vispārīga stratēģija. Es jau pieminēju, ka man pašai ir personiskā pieredze, uh, Un es pati zinu, ka ja Eiropas Savienībā nav konkrētas stratēģijas šādos konfliktos, tad parasti konflikts nevar atrisināt. Bet jā, ja ir stratēģija, tad ar stratēģiju var panākt. Nu, piemēram, kā mēs varējām redzēt, eh, kas notika Ukrainā vai Gruzijā, kad bija iespējams diezgan ātri rēģēt. Tas attiecās gan arī uz ekonomikas attīstību, arī uz pilsoniskās sabiedrības izveidi un attīstību. Uh, Un šos aspektus vēlos akc akcentēt kā ļoti pozitīvus aspektus Kirilova kungs ziņojumā. Jautājumi, kas ir saistīti ar cilvēku tiesībām un masu mēdīju brīvību, manuprāt, šie divi jautājumi, lai gan ir pieminēti šajā ziņojumā, bet varbūt labāk būtu tos uzsvērt daudz detalizētāk. Tas attiecas arī uz Azerbaidžānu un, az, un arī uz citiem reģioniem. Arī komisijas paziņojumā, ko šodien esam saņēmuši, uh, varējām redzēt, ka komisija diezgan kritiski izturās par šo, pret šo jautājumu. Tāpēc es arī uzskatu, ka Kirilova kunga uh, priekšlikums vienkārši nav pietiekami kritisks. Es iesniegšu grozījumus, bet gan jau būs vēl turpmākas diskusijas šajā komitē. Paldies! Altri interventi? Nessuno? Vai ir citi, kas vēlas izteikties? Paldies, priekšsādātāji, kas solidis kungs. Ibrizaģeģes uh, kundze jau izteicās par Kirilova kunga ziņojumu, un es arī vēlētos uh, to paslavēt. Tomēr es domāju, ka ir daži fakti, kas atspoguļoti šajā ziņojumā nav īsti precīzi attiecībā uz Armēniju. Varbūt viņš ir bijis skarbāks pret Armēniju nekā patiesībā vajadzētu bijis jādara, jo tur ir ne tikai iekšēji pārvietotas personas, bet arī bēgļi, jo ir um, armēņi no Azerbaidžānas, kam bija jābāk prom uz Armēniju. Un tad, kad runa ir par vēlēšanām, tad uh, šī iespaidi nav precīzi. Protams, Nikols Pašanjans ir žurnālists, taču tas, ko viņš ir paveicis un iemesls, kāpēc e, notiek izmeklēšana, nav saistīta ar viņa žurnālista pienākumu un pildīšanu, bet gan ar viņu kā politiķi. Un tad ir vēl citi um, precizējumi, kurus es iesniegšu grozījumos, bet citādi ziņojums ir ļoti labs. Kolīga Nēc, priegu. Necakungs, lūdzu. Kundze. Liels paldies priekšsādātāji. Vispirmām kārtām es vēlētos atvainoties, ka es nevarēju noklausīties visu ekspertu priekšlasījumus, taču es ar tiem iepazīšos izlasotos. Kad es uzklausīju savu kolēģu viedokli, tad mani pārsteidza tas, ka uh, ir um, papildus grūtības vai pretrunas, kas saistītas ar to, ka mēs kā ES uzskatām, ka mums ir tiesības izteikt bargas prasības valstīm, kas ir iesaistītas šajā konfliktā, mēs drīkstam izteikt uh, viņiem rājienu un teikt, ka viņiem ir jālabojās un jā. Ja maina uzvedība un tā tepat laikā nepalīdzēt atrisināt šo problēmu. Un kamēr es uzklausīju savus kolēģus, es domāju par to, kādā mērā šīs nu, abas nostājas var tikt savienotas, cik lielā mērā tās var būt vienlaicīgas. Mēs, piemēram, vēlamies, lai Azerbaidžāna kaut ko darītu konflikta risināšanas labā, un tāpat laikā mēs las, lūdzam, mēs uzstājam, un, un mums, protams, ir taisnība, ka ir nepieciešama preses brīvība, ka nav vai e, ka nedrīkst būt politiski ieslodzītie, un tas viss ir pareizi. Taču jautājums jau ir par to, vai tā ir attieksme, kas palīdzēs Azerbaidžānai vai jebkurai citai valstī, par ko te ir runā, atrisināt konfliktu. Es vienkārši uzdodu tādu jautājumu. Es, es nezinu, kādas ir mūsu prioritātes. Nu, varbūt es tā to pavērsīšu. Kādas ir mūsu prioritātes? Vai mēs vēlamies, lai šīs valstis pieņem mūsu vērtības, vai arī lai tās vispirms atrasina savu konfliktu, vai arī mēs vēlamies, lai tas notiek um, reizē, un kāds, uh, kādā veidā mēs varētu to panākt. Katrā ziņā ir skaidrs, ka valsts un tautas izolācija nekādā ziņā nepalīdzēs. Mēs jau to centāmies panākt Dienvidkaukazā un citās kaimiņu valstīs, un tas nedarbojas. Tas nu ir skaidrs. Tāpēc mums vajadzētu tomēr kaut ko darīt, bet kā? Es vienkārši cenš, centīšos um, konkretizēt savas domas, tad, kad es iepazīšos ar Kirlova kungā ziņojumu tuvāk un uh, droši vien arī piedāvāšu grozījumus. Un uh, tomēr es esmu nobežījusies par sakojošu lietu. Es esmu bijusi Eiropas lietu ministre savā zemē starp 2000 un 2003 gadu. Un um, Tas nozīmēja arī mm, prezidentūras pusgadu 2001. gadā. Un visas prezidentūras cenšas kaut ko darīt, bet tā kā nav tulītēju rezultātu, tad viss paliek nepadarīts. Nākamā prezidentūra no jauna cenšas kaut ko darīt. Nu, protams, tas ir nedaudz tāds karikaturizēts priekšstats, bet, uh, nu, īstenībā tas tā ir. Mēs kaut ko pamēģinām, tas nedarbojas. Mēs pamēģinām vēl kaut ko, un tas atkal nedarbojas. Un mēs pamēģinām te kaut ko citu, un nekas nedarbojas. Un patiesībā trūks tāda uh, eh, padziļinātas izpratnes par to, cik katra no šīm situācijām ir īpašas. Paldies! Parola, Tagad došu vārdu Mirska kungam. Godatie kolēģi, godaties Krilo kungs, es iepazinos ar jūsu ziņojuma projektu, un man ir interesanti precizēt daža, daž, dažas lietas. Piektajā punktā ir minēti arī dalībnieki konflikta risināšana ar privilegētam interesiem. Par ko iet runā? Vai te ir doma Krievijā? Tad tā arī rakstiet. 12. punktā ir minēta etniska tīrišana, par ko iet runā, par grūzieniem vai par apkāziem. Vai jūs varētu precizēt, lūdzu? Es biju Dienvidu Asetijā kara laikā. Grūzijas armija vienkārši iz, iznīcināja veselu pilsētu un nogalināja vairāk nekā tūkstoti osietīniešu. Tad par ko iet runa, cienījamais Krilovo kungs? Jums vajadzētu būt pret, eh, precīzākam jūsu ziņojumā. Paldies jums par uzmanību. Ultimo intervento. Nu, un tagad eh, dosim vārdu vēl Rikelama kungam, kas vēlējās izteikt kādu precizējumu. Paldies, priekšsādātāji es tā saprotu savu kolēģu bāžas, un es domāju, ka mums tiešām ir jābūt konsekventiem, un mums ir jāizvairās no tā, ka mēs uzspiestu suverēnām valstīm savu modeli. Tomēr es vēlētos atgādināt, ka uh, šīs trīs Dienvidkaukāza valstis ir eh, pēc savas brīvas gribas kļuvušas par Eiropas padomes loceklēm, un tas nozīmē, ka viņas ir brīvprātīgi uzņēmušās pienākumu ievērot demokrātijas principus, un pēc uh, tām arī, uz tām arī ir jābalstās. Paldies! Allora, la replica al collega Kiri tagad uh, Kirilova kunga atbilde. Lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I will start first with. Uh... Es sākšu vispirms ar jūsu komentāriem. Jūs vispirms minējāt šo Eiropas Savienības mandātu, kas mums ir jādara. Uh, kā parlamentam, jā, ir jāstrādā pie šī jautājuma. Un, jā, Mīnskas grupā ir Eiropas Savienības valsts, kas piedalās, bet tā kā Lisabonas līgums jau ir spēkā, tad mums ir jāatrod kaut kāds mehānisms, lai apskatītu lai daudz eh, tuvāk piedalītos šajā procesā, jo dažreiz eh, komisija saņem eh, pretrunīgas ziņojumus par to, kas notiek. Un kāpēc tad nepiedalīties Eiropas Savienībai šajā grupā? Es domāju, Protams, šis risinājums var būt apspriežams, bet ir nedaudz savādi, ka mēs kā savienība neko nezinām un neko nesakām, kas notiek šajā Mīnskas grupā. Un varbūt tas ir viens no iemesliem, kāpēc tik ilgu laiku šis process ir vilcies uz priekšu. Otrais attiecībā uz Kalnu Karabahu. Es domāju, ka mums ir jāiesaista Krievija tur, un faktiski Krievija jūtas iesaistīta. Jūs zinājat par šo Maskavas deklarāciju. Šajās dienās notiek uh, tikšanās Sočos. Krievija, protams, piedalās tāpēc, ka tā ir nopietna politiska klātbūtne Armēnijā. Es domāju, tas būtu labi iesaistīt Krievija vismaz, tad eh, mums nav konflikta ar mūsu potenciālo lomu, kas, es ceru, būs stiprāka. Tāpat arī pasakiet, paskatieties uz šiem procesiem. Protams, eh, notikumi ir jūtīgi vienai no divām valstīm, bet iesaistiet arī Turciju. Tātad es apskatīšu vēlreiz šo cilvēktiesību jautājumu, bet es eh, runāšu par to, ko Mrs. Snaita teica. Jā, mums būtu jāveicina, jāiedrošina valstis eh, šajā reģionā negaidīt pārāk daudz, bet eh, cerēt, ka būs progress. Un Tāpēc es arī uzsvēru mūsu stīprāko politisko lomu, jo es uzskatu, ka politiska iesaistīšanās arī varētu uzlabot mūsu iespējas cilvēktiesību un demokrātijas nozarē, jo citādi, ja mēs tikai iesaistāmies politiskā retorikā, tad tam nav rezultāta. Jā, Eiropas padome, Eiropas cilvēktiesība tiesa darbojas un ir rezolūcijas, kas ir uzskaitītas šajā referātā. Tātad mums ir šeit jāsaglabā līdzsvars. Mums ir jāprasa, lai būtu progress šajās valstīs un Es domāju, tas varbūt nebija labs risinājums. Mēs eh, pirms jaunā gada balsojām par rezolūciju, tātad mēs iesaistījāmies dialogā un es domāju, ka šie uh, cilvēki tiks atbrīvoti. Tomēr izrādījās, ka divi cilvēki, par kuriem bija runa deklarācijā, paliek eh, ieslodzījumā, lai gan 99 citi tiek atbrīvoti. Šie divi blogeri. Tāpēc es arī pieminēju šo jautājumu par Kazalīdis kungu uzstāšanos. Es piekrītu jautājumā par bēgļiem un es arī to atbalstītu, jo mums ir, mums ir jāapskata šie jautājumi. Arī vārdarbība. Mirski kungs, es domāju, ir diezgan skaidrs. Es biju tad, uh, tad, arī šajā reģionā un pa privileģētām interesēm ir skaidrs, kas e, tiek domāts. Varbūt mēs e, šeit e, varētu to apspriest cīkāk. Arī par etnisko tīrīšanu ir skaidrs, ko tas nozīmē. Etniskā tīrīšana ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram paciest, un bet es domāju, ka tas jau tekstā ir skaidri pateikts, lai gan mēs varam apspriest labojumus. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Īsas atbildes no ekspertiem. Es gribēju atbildēt uz jautājumu par Eiropas Savienības lomu Karabahā, jo varētu būt pārpratums. Uh, Es neteicu, ka Azerbaidžāna un Armēnija apsveiks Eiropas klātbūtni Karabahā. Es teicu, kā Eiropas Savienība varētu uzņemties svarīgu lomu pirms eh, risinājuma un arī pēc. Varētu būt svarīga loma militārajā un civilajā eh, sfērā un palīdzēt bēgļiem atgriezties, bet šeit Eiropas Savienībai nav pietiekamas uzticības pašlaik ne Armēnijā, ne Azerbaidžānā. Tātad pārstāvi nav pašlaik bijuši Karabahā un arī nav neko darījuši daudz to bēgļu labā, kas atgriežas, kas atrodas Azerbaidžānā. Tātad ir jādara vairāk, lai mēs varētu iegūt uzticību. Un uh, tā veicinātu konfliktu risināšanu. Bene, credo che possiamo concludere. Vi ricordo che. Es domāju, tad mēs varam arī pabeigt šo jautājumu. Termiņš grozījumiem Kirilova referātam ir pagarināts līdz 17. februārim pusdienlaikam. Tā tad jums ir laiks līdz 17. ja jūs gribat uh, sagatavot grozījumu. Es gribētu vēlreiz pateikties uh, viesiem, un tad mēs pārējām pie Eiropas stratēģijas uh, austrumu partneru attiecībās 2011. līdz 2013. gadā viedokļa apmaiņa ar komisiju. Bene, colleghi, riprendiamo i nostri lavori. Stamane... Kolēģi, turpināsim sanāksmi. No rīta mēs runājam par Eiropas kaimiņu attiecību politiku, mēs runājam par dienvidiem, un šogad mēs ap šajā pēcpusdienā mēs apskatīsim austrumu virzienā šo kaimiņu attiecību politiku. Mums ir jādod eh, politiski elementi, lai noskaidrotu, kā komisija darbojas. Mums ir nevis tikai vienkārši jāpārbauda eh, finansējuma izlietojums, bet arī vai eh, šie fondi tiek izlietot atbilstoši mūsu prioritātēm. Komisija pieņems jaunus kritērijus sarunām ar valstīm, kas ir šajās partnerībā no 2011. līdz 2013. gadam. Tā tad ir sagatavota īsā ekspertu analīze, kas jums palīdzēs diskusijā. 2009. gada maija Prāgas samits ielika pamatus šim darbam un komisija sāka pārskatīt finansu palīdzību dalību kaimiņu valstīm, kas piedalās uh, austrumu partnerības procesā. Tātad mēs dosim vārdu Čanam Kie, kurš pārzina Moldāvijas, uh, Ukrainas uh, un Dienvidu Kaukās reģionu ārējo attiecību ģenerāla direktorātā. Uh, un viņš pastāstīs par galvenajiem eh, stratēģiskās pieejas aspektiem šiem reģioniem. Lūdzu, jums vārds. Thank you very much, uh, distinguished members of parliament. Paldies. Es eh, ļoti priecājos eh, būt šeit diskusijā par Eiropas partneru attiecību uh, Eh, izvērtēšanu, tātad partneru attiecības ar austrumu kaimiņiem, ieskaitot Krieviju. Es gribētu ievadā pateikt par šī vērtējuma kontekstu un secinājumiem, un es apskatīšu valstis eh, pa vienai, un eh, pēc tam atbildēšu uz jautājumiem, ja jums tādi būs. Jūs varbūt atceraties, ka šī Vidējā termiņa vērtējuma mērķis ir apskatīt eh, partneru valstis un to attiecības ar Eiropas Savienību. Un tā mēs varēsim koriģēt savu stratēģiju, ja tas ir vajadzīgs. Mūsu pamats secinājums ir tāds, ka lielākai daļai valstu ir attiecību padziļināšanās, bet nav būtiskas eh, izmaiņas. Uh, Eiropas stratēģija ir noteikta mūsu stratēģijas dokumentos, tā paliek spēkā un mums ir jāturpina palīdzēt eh, pildīt rīcības plānus, bet eh, attiecību padziļināšanās arī ir apskatī, tiks apskatīta programmās, un es atgriezīšos eh, vēlāk Eh, pie vērtējuma par Krieviju un Baltkrieviju. Tagad par kontekstu. Austrumu partnerība un finansu krīze ir ietekmējusi Eiropas attiecību ar partneriem un mūsu finansu palīdzību viņiem. Austrumu partnerības pamatā ir jauna vīzija par Eiropas attiecībām ar Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, eh, Grūziju un uh, um, Moldovu un Ukrainu. Un uh, šeit uh, ir jāņem vērā pēdējā laika notikumi. Partneru attiecību galvenais mērķis ir veicināt politisko un ekonomisko sadarbību starp Eiropas Savienību un šīm valstīm. Un iespējamie asociatīvie līgumi, vīzu eh, līgumi un brīvās tirniecības līgumi ir eh, vadošais spēks šajā procesā. Mums ir jāturpina palīdzēt šīm valstīm sarunās par līgumiem. Tātad, kā veicas šajās partneru attiecībās un kā tās tiek vērtētas. Eiropas padomu piešķīra papildus 350 miljonus, lai veicinātu šo partneru attiecību, un šie fondi tiks paredzēti institucionālajai attīstībai, reģionālajai attīstībai un daudzpusējai sadarbībai. Komisija un partnervalstu valdības ir sākušas analizēt vajadzīgo eh, palīdzību no tām institūcijām, kas eh, ieviesīs eh, šī jaunā līguma noteikumus. Tiks ieviestas reģionālā attīstības programmas sākot no 2012. gada. Par daudzpusējām attiecībām. Šīs attiecības sastāv no četrām tematiskajām platformām ar darba programmām un pilsoniskās sabiedrības fórumu. Mēs eh, gaidām, ka eh, šī sadarbība tālāk nostiprināsies un eh, Euronest austrumu daļas izveidošanās būtu ļoti noderīga partneru attiecībām. Jaunās programmas dod iespēju uh, atbalstīt reģionālo sadarbību, piemēram, Melnās jūras reģionu sadarbību un ziemeļu dimensiju. Tagad par finansu un ekonomikas krīzi, kas ir eh, bijusi smaga šajā reģionā. Lai gan dažādās valstīs tās izpausmes bija dažādas, eh, tomēr eh, lielākās problēmas ir budžets, uh, maksājumu bilants un problēmas banku sektorā dažās valstīs eh, arī negatīva, negatīvs pieaugums. Eiropas Savienība mēģina eh, mobilizēt tā saucamo makrofinansiālo eh, palīdzību vēlams sadarbībā ar Starptautisko valūtas fondu. Tā jau notiek ar Gruziju un Armēniju Bez tam mēs veicināsim investīcijas transportā un mazajos un vidējos uzņēmumos. Un e, šim mērķim tiks izdalīti daudz lielāki līdzekļi un arī aizdevumi. Eiropas Investīcija bankas aizdevumi veicinās attīstību. Eiropas Investīcija banka pievērš uzmanību re, svarīgu banku rekapitalizācijai Ir skaidrs, ka šis e, partnerības instruments nevar būt īstermiņa krīzes risinājums, bet tas veicinās ilgtermiņa un e, vidējā termiņa attīstību, atbalstot reformas un tuvināšanos Eiropas normām un standartiem, sevišķi enerģijā, ekoloģijā, transportā un tirdzniecībā. Kādas ir prioritātes šīm partneru valstīm? Pirmkārt, laba administrācija un rīcības plāna ieviešana un uh, svarīgākie attiecības sektori - tirdzniecība, mobilitāte, enerģija un vide. Šajos jautājumos ir vajadzīga palīdzība vidējā un ilgā termiņā un daudzos gadījumos uh, instrumenta uh, atbalsts turpina iepriekšējās programmas. Tagad eh, konkrēti par katru no valstīm. Ukraina ir viena no labākajām valstīm šajās partneru sabiedrībās, sadarbībās, lai gan vēlēšanu rezultāts vēl nav skaidrs. Abi kandidāti apņemas eh, tuvināties Eiropas Savienībai. Un instrumenti ir Eiropas un Ukrainas asociācijas līgumas, asociācijas dienas kārtība, rīcības plāns un vīzu un atpakaļ uzņemšanas līgumi. Ehm, programmā tiks pievērst uzmanību administrācijai ir vajadzīga ehm, administrācija, kas varētu ehm, piesaistīt starptautiskās investīcijas. Un Eiropas pasākumu, lai atbalstītu Ukraina, Ukraina enerģētikā, eh, nozīmē Ukrainas enerģētikas reformu. Būs eh, vajadzīgs tālāks atbalsts, eh, kas ir reformas un energoefektivitāte. Moldova jaunā valdība ar savu pro-eiropeisku dienas kārtību dod labu iespēju turpināt reformas, un mēs e, esam apmierinājuši Moldovas e, lūgumu e, atsūtīt konsultants uz ministrijām. Moldova ir nabadzīga valsts un tā saņems palīdzību vājākajos sektoros un arī attiecību uzlabošanā ar Piedņēstru. Gruzijā konflikts 2008. gadā izjauca attiecību veidošanos ar Dienvidu Osetiju un Abhāziju. Pēc kara tiešās vajadzības ir apmierinātas, bet bez vispārīgām prioritātēm mēs eh, mazināsim kara sekas, atbalstot bēgļu atgriešanos. Tāpat mēs arī veicināsim attiecību uzlabošanu un arī pilsoniskās sabiedrības un veidošanu un cilvēktiesību attīstību. Atbalsts Armēnijai. Svarīgākais ir tirdzniecība un ir arī uzmanība pievērsta mobilitātes jautājumiem. Ekspertu grupa um, strādā pēc 2008. gada vēlēšanām un dod padomus Armēnijas eh, līderiem svarīgākajos jautājumos par eh, rīcības plānu ieviešanu. Un eh, šie eksperti arī dod konkrētu palīdzību Armēnijas un Turcijas attiecību uzlabošanā. Un arī to finansēs no kaimiņu attiecību un partnerības instrumentu. Ir lēns eh, ir maz eh, panākumu eh, šajā reģionā un ir cilvēktiesībām un mēdī brīvībai jāpievērš uzmanība. Par Kalnu Karabaha konflikta nevardarbīgu risinājumu Eiropa ir gatava palīdzēt konflikta risināšanā un pilsoniskās sabiedrības nostiprināšanā. Uh, Baltkrievijas izvērtējums tika atlikts uz gadu, lai ļautu ņemt vērā padomus secinājumus pagājušā gada novembrī, ieskaitot arī kopīgā plāna sagatavošanu. Vērtējums apskatīs eh, arī notikums demokratizācijā, likuma eh, varas un cilvēktiesība attīstībā. Pašreizējā programma tiks eh, pagarināta par vienu gadu, tātad līdz 2011. gadam, un pēc tam būs vēl viena programma 2012. un 2013. gadam. Sadarbība ar Krieviju notiks eh, no reģionāliem un starpreģionāliem fondiem ir sagatavota programma, tā kā Krievija negrib un arī ne, nevar, un tai nav vajadzīga divpusēja finansēšana. Un eh, atbalsts eh, būs arī augstākā izglītība, īpaši akadēmiskās apmaiņas programmas un atbalstu cilvēktiesībām un pilsoniskas sabiedrības veidošanai. Partneru attiecības eh, palīdz no, nostiprināt mūsu attiecības ar austrumu kaimiņiem. Uh, Un tā tad es jums eh, paskaidroju, kā partneru attiecības instruments eh, veicina attiecības ar šiem kaimiņiem. Tagad es esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Paldies! Vigenekungs, eh, jums vārds. Paldies, priekšstādātāji, kungs, man ir jautājums par šo austrumu partnerību. Jūs minējāt eh, Euronesta eh, ansambli, kas tiks izgatavot, kas tiks izveidot cerams līdz marta beigām. Tā ir platforma, kur mēs varam apspriest visus jautājumus un kur arī partneri būs politiski iesaistīti. Es jums gribētu uzdot šādu jautājumu, varbūt tas ir mazliet provokatīvs. Daži partneri domā, ka pievienotā vērtība šai partnerībai ir uh, aprobežojas ar kopīgām sanāksmēm un par projektu finansēšanu. Izskatās, ka viņi ir gaidījuši vairāk. Šī ir jauna politika un līdzekļi, kas ir piešķirti ir kaut kas jauns gan dalību valstīm, gan arī austrumu partneriem un arī komisijai. Bet eh, kā jūs eh, vērtētu projektus, kas ir izdarīti austrumu partnerībā līdz šim, un vai jūs gaidāt tuvākajā nākotnē kādu lielāku finansējumu iniciatīvām, kas saistās ar austrumu partnerību. Un konkrēts jautājums par Baltkrieviju. Mēs, mums nav e, partnerā tiecību un sadarbības līgums spēkā. Tajā pašā laikā Baltkrievija piedalās aktīvi šajās austrumu partneru attiecībās. Tā ir informācija no komisijas par Baltkrievijas interesi piedalīties šajā iniciatīvā. Mingareli kungs teica, kad viņš viesojās mūsu komitejā, ka ir paredzēts varbūt sākt atkal sarunas par partneru attiecību un sadarbības līgumu, vai ir kādi paredzēti termiņi kad varētu atjaunot politisko dialogu ar Baltkrieviju, tad kāda ir jūsu stratēģija attiecībās ar Baltkrieviju? Es to jautāju, tāpēc, ka tā ir viena no lielākajām problēmām arī mums uh, Ernest uh, eh, asamblējas veidošanā. Paldies! Eh, Nec, kundz, lūdzu. Paldies! Vispirms es gribēju pateikties e, komisijai par e, šo ziņojumu. Es gribēšu jautāt par pilsonisko sabiedrību katrā valstī. Vismaz ir tāda apņemšanās iesaistīt pilsonisko sabiedrību nacionālo programmu e, attīstībā. Uh, bet eh, dažās valstīs tas ir ļoti grūts eh, uzdevums, jo es, es gribētu zināt, eh, ko jūs domājat darīt šajā sakrā. Paldies. Vai vēl kāds grib uzdot jautājumus? Vārds atbildēm. I, I think the Um, you... Es domāju, ja mēs apskatām šo austrumu partnerību, kas uh, nav pabeigta, tas ir darbs, kas turpinās. Mums ir divpusējā sadarbība ar skaidriem uzdevumiem, kas ir piedāvāts mūsu partneriem. Asociācijas līgumi ieskaitot arī brīvās tirdzniecības līgumus. Un um, arī um, pieaugs cilvēku mobilitāte un uzlabosies sadarbība dažādos jautājumos, piemēram, enerģētikā. Vismaz es domāju, ka šie jautājumi ir apskatīt, un partneru reakcija ir pozitīva uz tiem. Kā priekšsēdētāja kungs jau teica, ievadā mēs pašlaik runājam par asociācijas līgumiem ar Ukrainu un Moldovu, un mēs gatavojam eh, direktīvas eh, padomē ar eh, sarunām ar trim Dienvidu Kaukāzu valstīm par daudzpusējām attiecībām. Viens no jaunumiem austrumu partnerībā ir tāds, ka šīs eh, daudzpusējās dimensijas tiek ieviestas un tās eh, apvienos mūsu partnerus, veicinās tālāku dialogu un veicinās uh, saprašanos uh, starp uh, šīm valstīm, un arī būs lielāka skaidrība par Eiropas politiku. Un, cik man zināms, visi mūsu partneri atzīst šo dienas kārtību. Par finansēm man nav skaidrs, vai es sapratu šo jautājumu par ko mēs runājam. Tātad eh, par laiku no 2011. līdz 2013. gadam. Un eh, šis eh, mehānisms paredz 350 <laughs> miljonu eiro finansējumu, ko mēs jau sāksim lietot šajā gadā. Un tad tālāk vēl būs citi pasākumi. Uh, Es eh, nezinu, vai būs eh, vēl papildus resursi, tas būs atkarīgs no budžeta. Un es domāju, pašlaik ir pārāk agri par to runāt. Par Baltkrieviju mēs 2008. gadā noteicām piecas nozares, kurās mēs vēlējāmies eh, redzēt progresu, ja mēs turpinātu sadarbību ar Baltkrieviju. Tā tad tika apturēts eh, eh, šis vīzu režīms, pēc tam vairākas reizes jautājums vēl tika pārskatīts. Padome ir aicinājusi arī komisiju sagatavot tā saukto kopīgo vidējā termiņa plānu, ko var uzskatīt par tādu pagaidu plānu, jo pašlaik nav nekāda cita attiecība plāna. Un otrais padome arī aicina sagatavot sarunu direktīvas, ja sāktos sarunas par vīzu veicināšanu un atpakaļ uzņemšanas līgumu. Mēs mēģinām, mēģinām iedrošināt un veicināt panākumu šajās piecās nozarēs, un ja tie tiks sasniegti, tad eh, mēs eh, piedāvājam šo tālāko sadarbību. Tāda ir pieeja par pilsoņu sabiedrības iesaistīšanos. Mums ir daudz kontaktu ar sabiedrības pārstāvjiem. To mēs darām gatavojot tās atsmās progresa ziņojumus, kur daudz informācijas būs saņemt no sabiedrības pārstāvjiem un mēs mēģinām uh, sistematizēt viņu ieguldījumu. Otrakārt, veidojot uh, konkrētākas uh, rīcības plānus, arī tur pilsoniskā sabiedrība var piedalīties. Thank you. Paldies! Galvera kungs, lūdzu. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētājs. Un paldies arī, protams, par paskaidrojumiem, ko jūs sniedzāt līdz šim. Jūs noteikti zināt, ka šī komitija atbalsta jūsu virzīto politiku. Mums ir politiskā interese par to, lai attiecības ar šīm valstīm virzītos uz priekšu. Man ir jautājums. Varbūt Šeit ir nepieciešams konkretizēt rezultātus. Es labprāt no jums uzzinātu par katru valsti vienu konkrētu Eiropas Savienības projektu, par kuru jūs varat īpaši lepoties. Jo mēs runājam daudz par sasniegumiem un par politiku, par efektīvu politiku. Un tiešām, ja es braucat pie saviem vēlētājiem, tad lūdzu Armēnija, Grozija, Azerbaidžana, Moldova, Ukrainā, par Baltkrieviju arī varat runāt, tātad lūdzu no katras valsts pieminēt vienu projektu, tā lai jūs teiktu, ka 2007. gadā te kaut kas tika ieplānots, tagad ir desmitā gada sākums, un jūs varētu pateikt ar šo lietu es lepojos. Un tad es braukšu mājās un varēšu pastāstīt atbilstoši par to, cik mēs esam fantastiski. Porta Seviča kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji un jūs nebūsiet pārsteigts, ka es jautāšu par Baltkrieviju. Bet piefiksēšu arī to jautājumu, kas tika pieminēts iepriekš, to izdarīja Vaganinkungs, un šeit dokuments, es skatos uz šo dokumentu, šīs komisijas ziņojums par Eiropas partnerības un kaimiņa attiecību instruments par Baltkrieviju, jo savukārt citos ziņojumos par Baltkrieviju nekas noteikti. Šajā ziņojumā ir. Un, manuprāt, ir īstais brīdis, lai uzdot jums jautājumu. Jo ir tā, ka 2007. 13. gad otrajam, otrajai daļai, kas notiek tieši šobrīd, no, ma, no manas perspektīvas Baltkrievija ir divas perspektīvas, divas prioritātes. Vispirms, ka ir nepieciešams pabeigt bezvīzu režīmu, lai uzlabotu starp cilvēku kontaktus starp Eiropas Savienības un Baltkrievijas iedzīvotāju, bet tad ir otrais paralēlais jautājums. Paralēli sarunām ar Bel Baltkrievijas valdību. Kas notiek? Notiek diezgan strauji, kā teica Vingrelīkungs un pēdējā laikā diezgan cerīgi notiek šie sarunas, tad viena lieta, kas man mazliet traucē, ir tas, ka Baltkrievijas valdība ļoti strikti ierobežo jebkāda veida pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. Un tieši tādēļ, kad es skatos tagad uz cipariem, ko jūs šeit pieminējat attiecībā uz budžetu, kas tika piešķirts Baltkrievijai, uz Nacionālo indikatīvo programmu, Šeit ir tikai 20 miljoni, nu labi, to es varu akceptēt. Jo skaidrs, ka Baltkrievija ir ļoti īpaša situācija, bet 70% no šīs naudas ir sociāla-ekonomiskajā attīstībai un 30% demokrātijas attīstībai un labai pārvaldībai. Tad jautājums ir, vai būtu iespējams palielināt budžetu otrai budžeta līnijai, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga. Un, manuprāt, tas ietekmē mūsu attiecības ar Baltkrieviju. Tātad atbalstot demokrātiju un labu pārvaldību. Nu, kā jau teicu, Bāda Krievijas valdība dara it visu, lai pilsonisko sabiedrību neiesaistītu sarunās. Pat, ja mēs runājam par to pilsonisko sabiedrības daļu, kas ir ļoti mērena un kas uzskata, ka demokrātijas procesam jā, jāvirzās uz priekšu, samērā lēni, šā vai tā Balkrievis valdība neļauj viņiem iesaistīties. Tā tad dara visu, lai opozīcija nekur netiktu. Runāt par attiecībām starp Balkrieviju un Eiropas Savienību. Vai jūs varētu atbildēt? Vai būtu vēl kādi jautājumi? Kie? Jūs varat atbildēt? Paldies! Uzreiz sākšu ar pēdējo jautājumu, un tad varbūt mans kolēģis varēs atbildēt uz pirmo jautājumu. Lai būtu konkrēti piemēri, ko jūs pieminējat. Nu, prosacīris kungs, jā, mēs saprotam, ka mums ir milzīga interese par Baltkrieviju. Un mums joprojām ir ļoti laba sadarbība ar jums personiski. Nu, ņemot vērā to, ka politiska situācija šobrīd nav līdz galam skaidra, tad tieši tādēļ mēs saskatījām vajadzību pagarināt uh, indiktīvo programmu. Tāpēc arī tie skaidri, ko jūs pieminējat, šie skaidri attiecās uz uh, garāku periodu, un mums atlicis tikai viens gads. Un tas bija tādēļ, ka ir nepieciešams nodrošināt plānošanu tādā situācijā, kad mums būs jārisina paralēli vairākas iespējas nākotnē, un mēs to darīsim arī vidustermiņu pārskatā. Vēlos arī teikt, ka tas, par ko tiek diskutēts šobrīd, ir atbalsts nacionālajai indiktīvai programmai. Mums ir arī citi instrumenti, kur mēs atbalstam, piemēram, cilvēku tiesības demokrātija. Un saistīts instrumentus, un tas attiecās, piemēram, uz cilvēku, cilvēku tiesību un demokrātijas instrumentu, tad ir vēl viens instruments, kas ir saistīts ar nevalstisko organizāciju iesaistīšanu, un tā ir iespēja piešķirt grantus ļoti konkrētā kontekstā, ļoti konkrētiem mērķiem šai jomā. Un tas ir tīpaši svarīgi Baltkrievijas gadījumā. Paldies! Priekšsēdētāji, vēlos tagad runāt konkrēti, jo esmu atbildīgs par uh, kaimiņa attiecības politikas programmu īstenošanu, un es deputātam arī labprāt sniegtu informāciju par mūsu ikgadējiem rezultātiem, un tur mēs ļoti konkrēti runājam par to, kas ir sasniegts un ko mēs varam mācīties, un tā ir arī laba iespēja, kā mēs varam jums sniegt konkrēts piemērus, un es varu kaut vai tagad minēt konkrēts piemērus. Nu, pirmais piemērs būtu tas pats, ko mēs dzirdējam šodienas pēcpusdienās konferencē par uh, konfliktiem, jo tur starp Ukrainu un Moldovu esam finansējuši robežu misijas. Tur bija gan uh, policisti no 17 valstīm, uh, Mērķis bija panākt to, lai muitas un policijas speciālisti integrētā veidā varētu sadarboties, bet nevis tikai valsts iekšienē, bet arī abās robežas pusēs. Un tas attiecas arī uz visu Piedņestras reģionu. Un šādā veidā mēs varam ļoti skaidri reaģēt uz vajadzību cīnīties pret krāpniecību un starptautisko noziedzību bet te pašā laikā mums ir arī divpusējas programmas, kur mēs varējām mācīties no tā, ka Piedņestras reģionā mēs esam uz vietas, un šeit ir jautājumi, kas ir saistīti ar robežu kontroli un muitu. Un šeit savukārt mēs runājam konkrēti par robežu starp Ukrainu un Moldovu. Un Ukraina skaidri pieminēja, ka šādā veidā Ukraina varēja lielākā mērā panākt atbilstību nolīgumam par, par uz, atpakaļ uzņemšanu. Par Gruziju. Šeit arī mums ir labi projekti. Nu, piemēram, runājot par iekšēji pārvietotiem cilvēkiem. Šeit ir sniegts atbalsts. Es biju, biju pat zināmā mērā pārsteigts, ka mēs varējam labi palīdzēt risināt daudzas problēmas, kas ir saistīts ar nepilngadīgo personu apcietinājumu Šeit daļēji tika grozīts krimināla process, bet arī mainīt situāciju attiecībā uz to, kā, kādos apstākļos tiek turēti nepilngadīgie noziedznieki, un arī tas pats attiecas uz tiesnešu situācijas uzlabošanu Armēnijā. Mums savukārt ir labi projekti saistībā ar arot izglītību Azerbaidžanā. Es varētu pieminēt vislabāk projektu, kas saistīts ar energoefektivitāti, jo šajā ekonomikā diezgan daudz naftas, bet, protams, ir nepieciešams uzlabot energoefektivitāti, un tas bija arī aicinājums lietot tīru enerģiju. Un visos šajos gadījumos mūsu Mūsu redzamība ir palielināta un šeit pilsoniskā sabiedrība var iegūt labumu, piemēram, Azerbaidžānā. Mums pagājuši gadu bija uh, pirmie līgumi, 6 vai 7 līgumi, kas bija saistīti ar būš, būtiskākajiem momentiem, kas ir svarīgi arī pilsoniskās sabiedrības kustībām. Uh, Šī būtu informācija, ko es varu sniegt uzreiz. Manuprāt, visos šajos gadījumos esam labi pastrādājuši. Mums bija konkrēta politika, mums bija konkrēti projekti, un tagad ir arī konkrēti secinājumi un konkrēti rezultāti. Paldies! Priekšsēdētāji, varbūt es varētu mazliet papildināt arī ar informāciju par divām lietām, par diviem pro projektiem. Viens no tiem ir augstā līmeņa padomnieka komanda par ko es jau runāju savos ievadvārdos. Un šo komandu mēs izmantojam Armēnijā. Un šāds ir veids, kā mēs varam atbildēt un rēģēt uz to, kādā situācija atrodas Armēnija šobrīd, jo ir jāpalīdz Armēnijai, lai identificētu jautājumus, kas ir risināmi, lai panāktu ekonomisko integrāciju Austrum partnerības kontekstā kas būtu jādara, lai to panāktu, un kādi ir konkrēti soļi, kas ir jāspēr. Šeit Armēnijas valdība ir ļoti pateicīga. Tagad varu teikt, ka šeit mēs tieši sadarbojamies ar jauno valdību, un tad, kad jaunā valdība devās uh, savās vasaras brīvdienās, mēs jau arī sākam pirms tam pat sadarbību, Un sākot šo gadu, sadarbība turpinās, un tagad šī komanda pat ir paplašināta. Vēl viena lieta, ko es varu pieminēt, tā ir sastīta ar Gruziju. Šeit mūsu palīdzība, ko daļēji mēs izmantojam no Nacionālā indikātora instrumenta un daļēji no stabilitātes instrumenta, manuprāt, mēs diezgan veiksmīgi varējām finansēt konkrēts pasākums lai risinātu problēmas, kas ir saistīts ar iekšēji pārvietotām personām pēc 2008. gada konflikta. Mēs varam uzlabot vietējās pilsoniskās sabiedrības kapacitātes uzcelšanu, tas pats saistīts arī ar mediācijas procesu. Un mēs sniedzam arī vispārīgāku atbalstu šajā kontekstā. Un arī šajā gadījumā, manuprāt, atbalsts ir ļoti labi mērķēts un ļoti konkrēts. Lielas paldies! Es skatos, kā pārējie deputāti šobrīd uh, nav pieteikušies runāt, līdz ar to varam šodien pabeigt sanāksmi un 6.30 nu, mums būs viedokļa apmaiņa ar Madlēnu Albraitu. Un būs arī daži no viņas ekspertiem. Kas ir atbildīgi par NATO strateģiskās koncepcijas pārskatīšanu? Līdz ar to pēc kādas pusstundiņas nāciet atpakaļ. Paldies!